Uh, good morning, ladies and gentlemen. I feel terribly sorry being so. Es ļoti atvainojos, kā nokavēju sākumu, bet man bija vēl viena cita sanāksme, no kuras atskrēju. Sāksim nekavējoties. Mums ir divu dienu itra komitejas sanāksme, kas ir sadalīta četrās daļās. Un vispirms mums ir jāpieņem darba kārtība, kuru esat saņēmuši, vai jums ir kādas piezīmes. Un tad mums arī pēdējais punkts ir citi jautājumi, steidzami jautājumi. Tālāk otrais punkts eh, - sanāksmes vadītāja paziņojumi. Vēlētos atgādiniet visiem deputātiem, ka esat uh, laipni aicināti uz Ziemassvētku kokteili e, šeit pat pie zāles šodien pēc sanāksmes beigām 18.30, nevis rīt. Jo arī rīt mums ir sanāksme, bet e, Ziemassvētku ieskaņas kokteili mēs vēlētos pasniegt e, šovakar, un piedalīsies daži komisāri un arī daži bijušie komisāri kas eh, ļoti cieši ir sadarbojušies ar mūsu komiteju, tā kā varēsiet tikties ar dažiem veciem draugiem. Tālāk, 12. punkts. Also to inform you that tomorrow, uh, 4th December. Jā, pa, par rītdienu pēcpusdienā 12. un 13. darba kārtības punkti ir samainīti vietām. 12. Pasākumi, kas 2015. gadā tiek plānot saistībā ar Startautisko enerģētikas hārtu, enerģētikas hārtas organizācijas ģenerāla sekretāra doktā, doktora Urbāna Rušņāka uzstāšanās, ir samainīta ar 13. MBU nodrošinātas vidē draudzīgas izaugsmas iespējas. Nu, tādas pavisam nelielas izmaiņas eh, rītdienas sesijā. Tālāk trešais punkts. 1. 2. septembris, 24. 25. septembris un 5. 6. novembris. Protokola apstiprināšana par šīm te sanāksmēm. Jums tās ir jūsu priekšā. Ja jums nav komentāru, tad uzskatīsim, ka uh, protokols ir apstiprinās. E, varbūt, ka līdz 12.30 jums ir kādi komentāri, tad jūs tos vēl varat iesniegt. Ceturtais punkts. Un tagad mēs sākam mūsu atklāto uzklausīšanu par tematu atbalsts inovatīvu jaunu uzņēmumu veidošanai un inovatīviem MVU. Mēs jau gadiem sapņojam, ka mums šādi uzņēmumi Eiropā būs. Un tagad esam sākuši nopietnāk strādāt ar visiem šiem jautājumiem. Tādēļ vēlētos uh, sveikt runātājus un itra komitejas vārdā pateikties uh, par viņu līdzdalību šajā uzklausīšanā. Tas varētu būt tiešām labs, lielisks sākums tādam nopietnam darbam pie jaunu inovatīvu uzņēmumu veidošanas Eiropā. Mēs zinām, ka MVU ir ārkārtīgi svarīga loma ES ekonomikā, jo dalība valstis e, ir atbildīgas par izaugsmi un par konkurētspēju, jo faktiski tas arī nodrošina lielāku darba vietu skaitu, un to uh, lielā mērā nodrošina MVU un MVU ir faktiski izvilkuši Eiropas Savienību no krīzes, tas ir acīm redzams. Tā kā tā ir arī ITRE komitejas eh, loma mm, veikt pasākums apvārsnes 2020 ietvaros, un mēs bijām tie, kas uzstāja, ka visi pasākumi, kuros iesaistīta ITRE komiteja, uh, fokusēsies uz MVU, piemēram, uh, mazo uzņēmumu akts, apvērsnes 2020 un tā tālāk. Jaun, mazajiem uzņēmiem, jauniem uzņēmiem nav vienkārši piekļūt uh, sākuma kapitālam un nu, uzsākt uzņēmēju darbību. Un kosme programma šajā sakarā uh, iegūst īpašu nozīmību. Uh, Zaļā izaugsme un um, iespēja tālāk attīstīties, tas ir mūsu pašinstīvas ziņojums, arī ārkārtīgi nozīmīgs Filipa de Baker ziņojums ir veltīts šai tēmai. Uh, tālāk par uh, uzklausīšanu un vēlētos informēt jūs par to, kā uzklausīšanai ir atvēlētas 30 3 eh, stundas 15 eh, minūtes. Eh, uzklausīšanu mēs sadalīsim trijās daļās, katrai no mm, daļām sekos jautājumu un atbilžu sesija. Tā kā lūdzu ierobežojiet savas uzstāšanās līdz divām minūtēm. Un tagad sāksim mūsu uzklausīšanu. Un, ja drīkst, es vēlētos mm, sākt pirmo daļu NVU kā virzītāja spēks Eiropā, vai tas arī atrodas vadībā. Jautājums un um, pirmās daļas sākumā došu vārdu Džānai Drākei. Eh, nu, poļu valodā tas būtu Joanna, arī skaists vārds, bet, nu, Džāna Drākas kundze ir eh, direktore un īpašā MVU eh, pārstāve DG Enterprise ģenerāldirektorātā. Un tagad došu vārdu referentei. Paldies, Buzekungs, labrīt, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, paldies par šo iespēju. Buzekungs jau atzīmēja, ka komisija vienmēr uzlūkojusi MVU kā pirmo prioritāti, lai stiprinātu Eiropas eh, konkurētspēju un stimulētu investīcijas eh, darbvietu radīšanai. Es varbūt minēšu lietas, par kurām jūs esat eh, jau informēti, un eh, šī statistika faktiski apstiprina, kādēļ eh, MVU ir stratēģijas centrā 92 no katriem simts uzņēmumiem ir MVU, 92 no tiem ir mikro uzņēmumi, 2 no 3 nodarbinātajiem strādā MVU un 58 centi no katra eiro pievienotās vērtības nāk no MVU. Taču vairumā dalībvalsts MVU eh, darbojas ļoti nelabvēlīgā mm, ekonomiskajā vidē, notiek ekonomikas atvesļošanās, bet tā ir daļēji un tā pagaidām vēl mm, neļauj eh, piemērot tādu skaidru saprotamu stratēģiju. Uh, MVU nodarbina mazāk darbinieku, kā tas bija pirms krīzes laikā. Protams, komisija ir centusies atbalstīt MVU konkurētspēju un ir pieņemts uh, mazo uzņēmumu akts Eiropai 2008. gadā, eh, pārskatīts 2001. tas ir mūsu galvenais politikas instruments, ļoti būtisks instruments, taču mums ir uh, jārīkojas eh, vairāk eh, saskaņā ar šiem desmit eh, principiem, kas šai tiesību aktā ir iekļauti. Mums ir jāveido optimāla biznesa vide un jāveido politika gan ES, gan Eiropas Savienības līmenī. Un mums tas ir jāturpina darīt arī turpmākajās rīcības programmās un es domāju, ka man vajadzētu sniegt jums tādu zinām pārskatu par sasniegumiem un arī e, izaicinājumiem. Sāksim ar e, pieeju finansējumu un inovāciju, un šeit man jāsaka ar lielu paldies Eiropas parlamentam, kādēļ? Tādēļ, ka jūs e, bijāt dzinējspēks, kas veidoja šo paradigmas maiņu, uh, pie kuras mēs joprojām strādājam, lai panāktu labākus rezultātus un atbalstītu MVU un inovācijas apārsnes 2020 ietvaros. Mums ir jauns MVU instruments ar 3 miljārdu eiro lielu atbalstu, lai atbalstītu pirmreizējas inovatīvas biznesa idejas. Mums ir ļoti iedvesmojuši pirmie rezultāti un ir pierādīts, ka mēs virzamies pareizajā virzienā, un tāpēc es sniegšu jums zinām ieskat par šiem pirmiem rezultātiem. Pēc pirmā izvērtēšanas raunda un uh, priekšlikuma atlases uh, ir redzams, ka 70% no MVU, kuru priekšlikums ir saņēmis atbalstu, ir pirmreizējie Eiropas uh, zinātnes un inovācijas programmas uh, labumu saņēmēji un eh, tas ir palīdzējis eh, sasniegt eh, daudzus jaunus pieteikumu iesniedzējus. Un ir jāatzīmē, ka vairāk kā viena trešā daļa no atbalstītiem uzņēmumiem ir jauni uzņēmumi, kas pastāv 3 līdz 5 gadus, un mēs vēlētos sauktos par stabilized startups, kas ir mm, attīstījušies un mm, koncentrējas uz attīstību un mēs priecājamies, ka mēs esam iesaistījušies īstajā brīdī, lai varētu palīdzēt šiem uzņēmiem. Protams, mums ir jāturpina aktīvi veicināt MVU instrumentu ar mērķi, ka jaunā orientācija tiek saprasta visur un ka visinnovatīvākie uzņēmēji un uzņēmumi e, tiek piesaistīti šīm programmām. E, Kosmi programma ar budžetu 1,4 miljardi finanšu instrumentos, ir izveidota ar mērķi, lai palīdzētu 330 tūkstošiem Eiropas MVU, un iespējams, ka mēs eh, to pārsniegsim mm, jau ar iepriekšējo programmu. Mēs esam palīdzējuši jau uh, eh, 3600 uzņēmiem, un SIP programmas ietvaros mēs uh, joprojām vēl uh, varam palīdzēt uzņēmējiem, jo tur ir palikuši līdzekļi. Un tā tad arī kosmos programmā mēs vēlēsimies iesaistīt pēc iespējas vairāk uzņēmumu. 21 eh, miljards eh, ir paredzēts eh, parādu finansēšanai un e, 3 miljardi uzņēmēja darbības kapitāla vai uzņēmu sākuma kapitāla un kopā 315 miljārdu pakotne, ko, par ko paziņoja prezidents Junkers, tai arī ir jāspēlē tur sava loma. Un svarīga mm, loma ir spēlējama investīciju plānam, lai izveidotu Eiropas strateģisko investīciju fondu, kas palīdzēs finansēt infrastruktūras projektus, platjoslas, enerģijas un transporta, izglītības, uh, Uh, atjaunīgo enerģiju un energoefektivitātes projektus. Tas veicinās reālās ekonomikas attīstību. Un viena ceturtā daļa no šī fonda resursiem tiks uh, novirzīta riska uh, kapitāla finansēšanai MVU, kas novedīs pie finansējuma apmēram 75 miljārdu eiro apmērā. Un te attiecība ir viens uh, pret 15, ja mēs runājam par svirs efektu. Uh, un operatīvo projektu īstenošanu. Tam vajadzētu palīdzēt MVU pārvarēt grūtības, uh, kas ir saistīts ar kapitāla trūkumu, un uh, nodrošinās arī augsta līmeņu uh, vērtspapīrošanu MVU aizdevumiem. Tālāk industriālā politika un klāsteri. Mm, mums ir jāsaglabā un jāstiprina spēcīga uh, efektīva industriālā bāze mūsu iekšējām tirgum, lai industrija atgrieztos atpakaļ pirms krīzes sliedēs un, e, pie, un nodrošinātu pieaugumu par 20% līdz 2020. gadam. Un esmu priecīga, ka dalība valstis arī ir atbalstījusi e, Mārta padomes priekšlikums šajā jomā. Piemēram, šajā politikā ir izgaismota klāsteru eh, potenciāl, potenciāls, lai radītu eh, labvēlīgu inovatīvu ekosistēmu, un eh, komisija plāno 2016. gadā prezentēt jaunu Eiropas klāsteru stratēģiju izaugsmē, kas veicinās šķērs sektorālu inovat, inovatīvu pieju MBU lai nodrošinātu transreģionālu sadarbību un uh, stimulētu izaugsmu. Tālāk uzņēmē darbība un slogas sadalīšana. Un ir jāda, jārada līdzsvarotāks um, likumdošanas kopums. Jo gan uh, mikro, gan vidējie uzņēmumi Uh, nes šo te slogu, ko rada tiesību akti. Mums ir jārada uzņēmēja darbībai labējīga vide, kas arī nodrošina uh, izaugsmi un darbvietu pieaugumu. Uh, Eiropā. 24. novembrī vicepriekšsēdētājs Timermans sacīja, ka ir jānovērš šķēršļi izaugsmai, kas nozīmē samazināt uh, izmaksas, eh, ko rada uh, panāk, atbilstības panākšana tiesību aktiem. Bet mēs esam sākuši jau no tāda stabila pamata. MVU pilnībā ir iekļauti komisijas uh, veiktspējas programmā arī FIT ar apņēmību padarīt likumdošanu vienkāršāku, skaidrāku, stabilāku un paredzamāku. Taču ir nepieciešams nonākt pie reāliem rezultātiem uzņēmējiem viņu uh, ikdienas darbā, lai nodrošinātu uh, to ir nepieciešams panākt, kā uzņēmums var sākt darbību trīs dienu laikā, uh, nesamaksājot vairāk par 100 eiro par uh, darbības uzsākšanu. Ar to nepietiek. Uzņēmumu var nodibināt ļoti vienkārši tiešsaistes režīmā, bet kā nepieciešamo darbības licenzēšanu. Šeit joprojām tas ir diezgan liels šķērslis daudziem uzņēmumiem, un tas prasa ļoti ilgu laiku. Uh, lai šīs licences kļūtu par realitāti, un šeit izaicinājums, eh, ar ko mums jātiek galā, eh, mūsu priekšlikums, ka to vajadzētu spēt paveikt ne ilgākā mēneša laikā. Jāveid to MB testu vai kāda cita ekvivalenta sistēma, kas būtu obligāta dalībvalstīs. Un es domāju, ka tā nav jāpastāv tikai uz papīra, bet uh, pret to būtu jātiecas nopietni, paredzot, kādā veidā šāds regulējums varētu atstāt iespaidu uz MVU. Mums ir jāprūpēs arī eh, par uzņēmumiem, kas bankrotē, eh, jāļauj tām ir iespēja, jāļauj tām sākt darbību atkal, dot otro iespēju un e, jādod trīs e, gadu šis te mm, bankrata procedūras e, laiks un pēc tam iespēja atsākt savu darbību. Pieeja tirgiem. MVU, protams, sagaida, ka Eiropas Savienības Teritorija ir viņu spēles e, lauciņš, kurā nevajadzētu būt šķēršļiem, un tādēļ ir izveidots uzņēmuma Eiropas tīkls, kas e, spēlē lomu ne tikai informācijas sniegšanā, bet tas ir svarīgs arī MVU, kuriem nav laika sērfot caur ļoti daudzām tīmekļa vietnēm, e, saņem uzreiz viņiem īpaši sagatavotu un domātu informāciju. Un Mēs veidojam EN kopā ar mūsu biznesa partneriem 54 valstīs. Mums ir jānodrošina, ka biznesa iespējas pat tiešām eh, kļūst pieejamas eh, MVU, un tieši eh, tam ir domāts arī šis tīkls. Mums ir jāturpina darbība šajā jomā, jo mēs principā zinām, ka MVU ir konkurētspējīgi, viņi ir novatoriskāki, un parasti eh, viņiem ir nepieciešama arī noteikta specializācija. Un eh, jaunais eh, DG Growth mm, no 1. janvāra sāks darboties un meklēs ciešākas sinerģijas starp jaunajiem tirgiem un uzņēmējdarbības politiku. Un faktiski tā ir tāda perfekta sintēze starp vēlmēm un vajadzībām un uh, Tas nodrošina tirgus un uzņēmēja darbības sintēzi, un tā ir perfekta formula, kas ir vajadzīga Eiropai. Un tā kā mums būs jāatrod pareizās sinerģijas, lai tas patiešām notiktu reālajā dzīvē. Dāmas un kungi, Eiropas Savienībai ir jāturpina uh, politika, lai nodrošinātu MVU uh, būtu tiešām vadošie uzņēmumi Un e, viņiem būtu jādara tas, ko tie prot vislabāk, jādara darba vietas. Mēs pašlaik pārskatām mazā, mazo uzņēmumu aktu, un mums tas ir jāpārveido par e, tādu veicinātāju, kas veicina jaunu uh, kopienas politikas darba kārtību, kurā MBU spēlē galveno lomu. Vēlējos jums atgādināt, informāciju par to, ka eh, sabiedriskās konsultācijas beigsies 15. decembrī un jaunais biznesa akts 2015. Eh, gada pirmajā eh, pusē ieraudzīs dienas gaismu. Mēs, protams, paļaujamies uz jūsu palīdzību un sadarbību, lai jaunais mazo uzņēmumu akts varētu efektīvi darboties un izvirzīt priekšplānā MVU, lai nodrošinātu mums lielāku labklājību. Madam, for your. Liels paldies, kundze, par jūsu ļoti skaidro runu par tik svarīgu tēmu. Un nākamais runātājs būs Patricija Kalana. Un tagad mēs pievēršamies mazajiem uzņēmumiem patiešām, jo jūs pārstāvat mazās firmu, mazo firmu asociāciju īrijā. Tātad jūs pārstāvat daudzas firmas savā valstī, varbūt arī no citām valstīm, jo jums ir plaši kontakti ar mūsu asociācijām. Lūdzu, vārds jums! Good morning, everybody, um, uh, chairman, member. Labrīt, uh, deputāti. Gribu pateikties par to, ka man ir radusies iespēja šeit uzstāties šorīt. Es varu padalīties ar pieredzi par īriju un vispār par Eiropas Savienību. Kas attiecas uz manas prezentāciju, vispirms es gribētu pastāstīt par maziem uzņēmumiem īrijā. Uh, Un tad es apskatīšu uh, par mūsu nozarēm, kā nozaras ir pārdzīvojušas krīzi, kā virzās tālāk uz izaugsmi. Un jūs kā parlamentārieši varat palīdzēt viņiem, lai radītu darba vietas un turpmāku attīstību veicinātu izaugsmi. Manā organizācijā Mēs eh, starptautiski un īrijā darbojamies 8000 uzņēmumus mēs pārstāvam un mēs sniedzam konsultācijas par biznesu, par darbību, par likumdošanu, piemēram, par darba likumu. Uh, piedāvājam arī tīklu uzņēmumiem, lai viņi varētu sadarboties savā starpā, lai viņi var publiski tikt pārstāvēti svarīgos jautājumos. Par īri definīciju, ko es lietoju, ir tātad uzņēmums, kurš nodarbina mazāk nekā 50 cilvēkus īrijā. Mēs runājam par šiem termiņu eh, MVU, tātad mazāk nekā 250 darbinieki mēs sākām īrijā, mēs atšķiramies no citiem, jo mēs esam maza valsts, bet, kā teica eh, Džona, eh, šī statistika ir diezgan vienāda, bet cilvēki, kur nodarbina vienu, divus, trīs cilvēkus, un eh, mums ir vislielākais daudzums šādu uzņēmumu ar ļoti maz darbiniekiem. Un šie uzņēmumi neeksportē. Reizēm viņi satraucas, ka visa koncentrēšanās ir uz tehnoloģijām, uz augstas potences eh, uzņēmumiem, kuri ekspertē, bet mums vajag nu, radīt līdzsvaru, jo E, jādarbojas visās ekonomikas nozarēs. Jā, protams, eksports tas ir svarīgi, bet šie uzņēmumi strādā arī valstī, nu, nodarbina tikai dažus cilvēkus, bet e, mums ir šis moments jāatceras. Par e, to, kāda valda gaisotne, es domāju, ka cilvēki vēlas stabilitāti un izaugsmi. Runājot par šiem cipariem, vēl jau viņi nav pārāk spīdoši. Apmēram 50% no dalībniekiem uzskata, ka uzņēmums darbojas ļoti labi, bet tomēr tas ir labs uzlabojums salīdzinot ar gadu senu vēsturi. Lielas pārmaiņas notiek īrijā, jo mēs atgriežamies pie sasniedzamas 3-4% izaugsmas tuvākajos gados, e, salīdzinot ar situāciju, e, kad mums bija jāglābi uzņēmumu. Iemesls, kāds mums, e, iemesls, kas ir līdz pārliecinājis valdību un arī līdz es, padomāt par to, ka taupība un labi sabalansēts budžets ir svarīgs Ja jūs gribat veicināt izaugsmi grūtos laikos, tad, protams, būs vislabākie rezultāti. Mums vajag vidi, kas atbalsta biznesu, jo tur tiek radīts darba vietas un palielinās nodokļu ieņēmumu. Valdības var pārdalīt šos ieņēmumus, lai sektu sociālās vajadzības. Tas ir tāds kā noslēgts loks. Es domāju, ka tas ir pamata vēstījums, kurā mums ir jāinvestē, un tur būs rezultāti. Ko mēs esam mācījušies no krīzes? Tas ir svarīgi visiem uzņēmumiem Eiropā, un svarīgs vēstījums no manis ir tāds, ka vairums biznesmeņu nedomā par to, kas notiek šeit. Pat mūsu nacionālos parlamentos, kas tur notiek bet viņi nodarbojas ar savu biznesu, un viņi grib spēt to darīt Eh, ar ļoti mazu iejaukšanos no valdības puses. Viņi priecājas, ka tiek risināta politikas jautājumi, bet viņi patiesībā nesaista to, kas notiek šeit un valdībā ar savu uzņēmumu, bet viņi zina, ja kaut kas ir pareizi vai nepareizi. Tas, ko viņi ir paveikuši savā biznesē, tas ir, eh, viņi ir ļoti ātri pielāgojušies, izdarot, pieņemot grūtus lēmumus, teiksim, atlaižot cilvēkus, samazinot algas. Atgriežoties pie pamata pakalpojumiem klientiem, un galvenais ir eh, kontrolēt izdevums. Konkurence ir iegūs tikai visā Eiropas Savienībā, un mēs gribam paskatīties, kādus izdevumus uzliek valdība un samazināt tos. Valdība mm, mm, vienmēr saka, ka energotirgu mazie uzņēmumi ir svarīgi. Un viss šīs lietas, mm, par šīm lietām izglītība, veselības aprūpa par to valdībai ir jādomā, jo tas viss ietekmē biznesa izņēmums. Uzņēmumi ir mainījušies, pielāgojušies apstākļiem, finansējums joprojām ir vislielākā problēma mazajiem uzņēmumiem visā Eiropā. Visi jaunie finanses instrumenti ir ļoti gaidīti, un kosme finansējums ir milzīgs sasniegums no parlamenta puses. Mazie uzņēmumi īrijā un droši vien visā Eiropā bija vīlušies, ka šis te mehānisms e, pastāv e, caur vidutājiem. Ja jums ir problēma ar banku, tad lai banka saņem vai caur kosmu vai Eiropas investīciju banku šo līdzekļu, tas ir tas pats cilvēks, kad jūs ieiet bankā un šis cilvēks pieņem lēmumu vai atbalstīt jūsu uz, uzņēmumu vai nē. Un viņi nav pārliecināti, ka prasmi līmenis šiem cilvēkiem, kas strādā bankās, ir pietiekoši, lai saprastu biznesa sarežģītību. Uh, vai viņi saprot, kā atbalstīt šo cilvēku. Viņi drīzāk skatās uz nodrošinājumu, uz, garan, uz garantiem tā tālāk. Tā ir problēma. Tur mums vajag daudz aktīvāk darboties. Eiropas investīcija bankai nevajadzētu gaidīt, teiksim, īrijas uh, finansu institūciju lūgumu pēc finansējumu, bet viņiem vajadzētu aktīvāk uh, rīkoties un sameklēt šo uh, naudu, uh, ko piešķirt uzņēmumiem. Lai gan ir daudz, kas jauns ieviests, ko es, par ko es runāšu mazliet vēlāk, tomēr ir šī pamata problēma riska novērtējums banku līmenī arī cilvēku resursu maksimizēšana ir svarīga, jo īpaši ja runājam par ES mazo, biz, mazo biznesu aktu, un eh, mēs esam veikuši pētījums, kas parāda, ka 50% no uzņēmumiem izgāž pirmajos piecos gados, bet mēs varam, varētu viņus glābt, ja būtu eh, piešķīruši viņam līdzekļi. Un apmācību eh, izdevumi uh, mēs ar to varētu piešķirt prasmes. Ehm, un varbūt tad mēs nevarētu, nevajadzētu tērēt naudu tieši uz esošiem darbiniekiem. Ņemot vērā krīzi, e, tie, kas bija drosmīgi, kuri um, labāk darbojās, viņi bija radoši un inovatīvi. Uh, Un par vārdu inovācijas cilvēki uzskata, ka tas ir saistīts ar tehnoloģijām. Bet varbūt tā ir mazaptīrzniecība vai viesnīca vai restorāns vai kāda ražotne. Jebkurš bizness var uzlabot savu darbību ar procesu uzlabojumu caur klientu apkalpošanu un darbinieku apmācību. Un viņi visi būtu atbalstām īrijā. Mums ir. Ja inovāciju voucheru schēma, eh, un tad eh, uzņēmumi var pieteikties eh, palīdzībai, lai attīstītu biznesu. Tādi ir gaidīti pasākumi. Par prioritātēm mēs vaicājām uzņēmumiem, kuri no pieciem faktoriem visvairāk at, veicinātu viņu at, at, izaugsmi. Uh, Un cilvēki atkarībā no tā, kur viņi atrodas biznesa ciklā, uzskata, mums ir 11% bez, bezdarbs, tomēr trūkst prasmju. Mums nav pietiekoši eksakto zinātņu eh, augstskolu beidzēji, un mēs piesaistām migrantus, strādniekus, Bet tad otrajā vietā cilvēki bažīs par izaugsmes izredzēm Eiropas Savienībā. Īrijā mēs daudz apmaiņas veicam ar ASV un apvienotā karalisti, bet vajadzētu nodrošināt Eiropā labāku izaugsmi. Un iekšēji valstī mums vajadzētu arī tādu nodokļu sistēmu, kas veicina biznesu attīstību. Par investīcijām Mēs gribētu redzēt vairāk investīcijas, lai palīdzētu uzņēmumiem, lai varētu attīstīt mārketingu, lai varētu apmācīt darbiniekus. Par mūsu prioritātēm tās ir ļoti līdzīgas citām eh, dalībvalstī. Mums jāapskata iekšējais tirgus un jāskatās, kā atbalstīt vietējo pieprasījumu, vietējos uzņēmumus un kā mēs varam novietot MVU ekonomikas centrā, jo diez vai cilvēki domā par MVU, kad izstrādā noteikums. Eh, eh, valsts iepirkums ir milzīga problēma, E, tāpat kā Francija, Francijā un Vācijā atbal, ir atbalsts pašu uzņēmumiem. Jā, mēs e, at, ievēram likumus un e, tiek piešķirti citu valstu uzņēmumiem, bet vajadzētu mainīt noteikumus, lai MVU varētu piedalīties. Un darba likums, daudz nosacījumu nāk no šeit, ja mēs veidojam vairāk darba vietu, tad vajag atvieglot nosacījumus, kā pieņemt darbiniekus. E, Tātad neatkarīgi no darbinieku skaita vajadzētu būt vienādiem nosacījumiem darba vietu veidošanā. Un e, visbeidzot, ko es vēl varu darīt, lai palīdzētu? Es gribētu sākt sārunu par to, patiešām, ka mums jāsāk domāt par MVU. Uh, Vidējiem uzņēmumiem vajag citus uh, nosacījumus uh, salīdzinot ar mikro uzņēmumiem, ļoti maziem uzņēmumiem, un viņi radīs darba vietas. Džon jau sacīja, e, es gribu atkārtot, mums joprojām ir pārāk liela birokrātija, pārāk apgrūtināta pieeja tirgumu, un es noteikti gribētu ap, apspriesties ar jums par jūsu domām. Paldies. Thank you very much, madam. Um, and, uh... Paldies. Turpin priekšstādātājs zaļās izaugsmes iespējas maziem vidējiem uzņēmumiem, tāds ir mūsu ziņojums, un lūkšu izteikties debakera kungu mūsu referentu. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī abām runātājām par viņu kaismīgo uzstāšanos mazovidēju uzņēmu vārdā. Es domāju, šodien eh, šeit ir cilvēki, kas ir pārliecināti, ka ikdienas jācīnās par to, par ko jūs iestājaties. Es saprotu, iepriekšējais runātājs eh, vilšanos, kad viņi runāja dažādos nodokļu režīmus, darba likumus, ar kuriem ir grūti tikt skaidrībā mazajiem uzņēmumiem, kaut arī skaitās, ka tas ir vienokais, vienotais tirgus. Skaidrs, ka ir jārunā arī par šo problēmu administratīvo slogu. Man ir specifisks jautājums jums abām. Mēs zinām, ka jo īpaši vides jomā Eiropas līmenī mēs nākam klējā ar daudziem regulējumiem. Mēs mēģinām šos regulējumus padarīt e, uzņēmumiem pēc iespējas ciešamākus, un tāds ir arī mūsu mērķis Eiropas līmenī. Mēs runājam par viedo regulēšanu, labāku regulēšanu. Mums ir arī bijis runa ar e, komisijas priekšstādātāju vietnieku, kas ir atbildīgs par e, administratīvās logas samazināšanu, varbūt ir jārunā par mazākas, mazāk regulējumu īstenošana. Vai jums liekas, ka maziem vidiem uzņēmumiem vajadzētu netikt iekļautiem eh, šajos visos sarežģītajos tiesību aktos? Kā jums liekas, viņi varētu būt konkurētspējīgi ne tikai iekšē tirgū, bet arī ārpus tā? Pols Rubiks ir mūsu ēna referents par šo tematu. Viņš ir arī stoā vadītājs. Viņš arī varētu jūs atbalstīt no inovācijas viedokļa mūsu maziem vidēju uzņēmumiem. Um, Jā, liels paldies un paldies par šo iniciatīvu. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu to, ka Eiropā ražotā produkcija tiktu pārdota visā pasaulē. Un tieši tāpēc ir nepieciešams uh, atbalsts no, uh, ir vajadzīga atbilstošā infrastruktūra, jābūt arī uh, digitālajam tirgum, enerģetikas tirgum labi attīstītam. Un izmantojot iekšējā tirgus uh, stratēģiju, ir no vienas puses jānodrošina optimāla infrastruktūra, no otras puses jādomā par pārobežu konkurētspējas nodrošināšanu un publisko uh, Eh, privāto partnerību modelim ir jābūt eh, šīs te politikas centrā. Otrakārt, ir svarīgi, lai uh, nodrošinātu lietas, kas vairs nav šodien pats par sevi saprotams, bet to pierāda daudz pētījumi, ka, lai varētu attīstīt riska kapitālu vai saņemt riska kapitālu vai kredītus, eh, no otras puses varētu arī eh, garantēt uzņēmumu darbības iespēju un eh, likviditātes faktoru. Un lai tiktu izstrādāti pakalpojumi un uh, preces, kuras pēc tam tālāk varētu pārdot. Uh, Un eh, līdz ar to mēs ļoti labi zinām, ka arī eh, nodokļu politika eh, ietekmē mazos un vidējos uzņēmumus. Un uh, IKP ienākumus par 80% sastāda mazie un vidējie uzņēmumi. Un mēs, protams, vēlamies, lai mazie un vidējie uzņēmumi uh, varbūt maskātu mazāk nodokļus nekā lielie uzņēmumi. Un veiksmīgi spētu attīstīties, nu, lūk, jaunajam uh, izaugsmas ģenerāla direktorātam tas būs uh, svarīgākais uzdevums. Tātad, kā mazie, uzdevumi, mazie uzņēmumi varētu izveidot, iegūt savu riska kapitālu, uh, un pēc tam saņemt nepieciešamos uh, um, kreditēšanas uh, resursus, jo savā ziņā ir jāizveido tāds uh, loks, attīstības loks. Un ir svarīgi, lai uh, mēs nezaudētu skatu arī uz pasaules uh, tirgu un e, nodrošināt to, lai mazie un vidēji uzņēmumi varētu iziet arī starptautiskajā tirgu. un uh, uzņēmē darbības veicināšanas uh, pasākumi, kas ir saistīti ar starptautiskiem uh, tirzniecības nolīgumiem, ir īpaši svarīgi maziem vidējiem uzņēmumiem, lai tie veiksmīgi varētu darboties starptautiskos tirgos. Un Francija, piemēram, ir noteikusi desmit nodokļu brīvas zonas, neuzliekot nekādus uh, Eh, nodoklis maziem uzņēmumiem. Nu, ko jūs domājat par šādu konceptu? Izkolīgi. Eh, Lielas paldies! Nākotais run, nākošais runātājs ir Januš Levandovskis. Uh, Pirms diviem gadiem viņš bija atbildīgs par daudzgadu finanšu schēmu, par visiem līdzekļiem, apārsnim 2020, kosmes struktūrālajiem fondiem, daudz līdzekļu MBU vārds jums. Jā, bet nu vēl ar vienu mēs menedžējam līdzekļu trūkumu Eiropā. Paldies par jūsu prezentācijām, bet lai ko mēs teiktu politiski pareizā tonī, situācija pēc krīzes ar MVU Eiropā nav apmierinošana, jo īpaši tas attiec uz austrumiem, centrālo vai austrumu Eiropu. Tad lielā mērā tas atkarīgs no pašfinansējuma. Visumā varētu sacīt, ka masīvi jaunieši austrumu Eiropā uzņems risku, tas atainojas kā migrācija, meklējot labāk dzīvi ārvalstīs, tā skatā arī īrijā. Ja ņemot vērā ļoti uh, pieticīgos uh, finansējuma līdzekļus Eiropā, šos finansējuma instrumentus, kādi ir regulējošie ietvari. Uh, es gribētu pieminēt divas. Pirmkārt, to, ko minēja Pauls Rībiks, ka trūkst šīs uh, saites uh, ķēdes posma uh, riska uzņemšanās likumdošanā. Otkārt, ir kultūras atšķirības pieņemot eh, kļūdas, vai jūs pieņemat kļūdu kā biznesa eh, sastāvdaļa? Es domāju, to pieminēja abi runātāji. Kā jūs paredzat kļūdu vai izgāšanos padarīt par mīkstu piezemēšanos vai tādu viedu, gudru kļūdu, kas varētu būt iesākums jaunai dzīvei? Paldies, Adams Gereks no reģiona, kas ir ļoti industrializēts, kurā ir daudz mazo vidēju uzņēmumu. Paldies, priekšsēdētāji! MVU ir jāsadala divos dažādos eh, tipos - ražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Pakalpojumu sniedzēji ir vieglāk atrodami, ir nedaudz grūti, eh, ir vieglāk eh, dibināmi, taču grūtāk ir sākt eh, rūpniecisko ražošanu, jo tehnoloģija, ekipējums eh, maksā, un tas aspekts ir ļoti svarīgs. Šodien pasauli ražo, visi grib ražot un pārdot. Tīrusi, tā varētu teikt, jau ir eh, piesātināts vai pat pārpludināts kā mazārie vidējie uzņēmumi tiek cauri šajos tirgos, tiek iekšā tajos. Ja ir mazie ražotāji, kas atkarīgi no lieliem tīkliem, tā ir viena lieta, taču tad, kad tie ir pilnīgi neatkarīgi, tie ir eh, savā ziņā neaizsargāti. Kosme, šī programma ir svarīga, es domāju, ka Šie tramplīni, šie atbalsta punkti ir svarīgi, taču vide, intelektuālā un legālā vide arī ir būtiska. Intelektuālā īpašuma temats eh, arī šeit izgaismojas. Runājot par poļu MVU, 25 valstu novatoriskie modeļi, ko pieņēma Eiropas Savienības situācija, padara sarežģītāku MVU, jo, ja jūs vēlties investēt, tad jūs nezināt, vai jūs pārkāpsiet intelektuālā īpašuma tiesības vai nē. Tā ir viena lieta. Tad vēl ir tirzniecības prasme. Tā ir ļoti plaša joma mēs mēģinām izveidot šeit vēl vienu monopolu, un jo vairāk ir monopoli, jo grūtāk maziem vidiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ražošanu, sākt savu darbību. Tirzniecībā e, industriālē noslēpumi ir e, būtisks pamats, pie kur arī svarīgi strādāt. Manuprāt, mums ir jāizveido tāda vide arī vietējā pašvaldības līmenī dalībvalstīs, kas varētu veicināt vietējās rūpniecības veidošanos. Inovācija pati sevi aizsargā. Inovatīva industrija rod ni nišu tirgu, bet reģionālai rūpniecībai ir eh, konkurētspējas vārdā jāatrod vispirms konkurētspējīga vīde. Lūdzu, ievērot divas minūtes. Goja vārdā Ramzal kungs ir ēnu referents, bet Silikjotis kungs vēlas aizstāt uh, ēnu referentu vārds jums. Paldies priekšstādē. Tā kā uh, ēnu referents uh, Ramsarf kungs ir prom, es runāšu viņu vārdā. Viņš nav klāt. Vēlos eh, pateikties Drākis, Drākis kundzei un Kalagans kundzei par viņa labo analīzi. Visi piekrīt tam, ka mazie vidēji uzņēmumi ir Eiropas rūpniecības un ekonomikas mugurkauls. Tāpēc ir jāveicina tādas politikas, kas, eh, kur mērķis ir atbalstīt MVU. Mans jautājums ir vērsts Drākas kundzei. Es vēlos, lai jums pastāst, vai komisija izskata īpašs pasākums, kā varētu atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus īpaši tajās valstīs, kuras īpaši skar ekonomiskā krīze, un te es galvenokārt runāju par dienvidu valstīm Eiropā, kurās mūsu prāt tiek eh, īstenotas eh, barbariskas eh, memoranda politikas, un uh, tās spiež uzņēmums slēgt savu darbību, uh, vai arī tad uh, darbinieks spiest veidot pašu savus uzņēmumus. Kādi ir pasākumi, lai varētu mazināt lielo starptautisko uzņēmumu ietekmi uz mazo vidēju uzņēmumu darbību? Dažreiz MVU ir pavisam maz uzņēmumu. Bieži šatad par, runājot par MBU, mēs runājam par lielākiem uzņēmumiem, citkārt par pavisam maziem uzņēmumiem, kā nav iespēju līdzekļu tuklāt finansējumam. Otrais jautājums Drākis kundze. Jūs pieminējāt strateģisko investīciju fondu, jūs runājat par 75 miljardiem eiro No 2012. gada sākās diskusijas par valsts atbalstu. Valstī nepiedaloties, ES nepiedaloties MVO finansēšanā, šie uzņēmumi nevar e, izdzīvot krīzes apstākļos. Paldies! Paldies! Tereza Grifina lielā inovācijas fane, ja pareizi atceros. Paldies, priekšsēdētāji! Jo, nu, jūs runājāt par eh, klasteru stratēģijas izaugsmas vārdā atveidi, eh, veicināšanu. Kā tas, ko Patrīcija raksturoja, ataino šo jauno izaugsmas stratēģiju? Mikro uzņēmumi, kā sacīja Patrīcija, ziemeļa rietumu Anglijā ir mikro uzņēmumi un eh, mazie video uzņēmumi ir ar citām vajadzībām. Ir jānosaka. Ja biznesam atbalsts, apmācība un tālāk profesionāla izglītība ir svarīga mazajiem uzņēmumiem. Inovatīvs darbs ir paveikts, kura mērķis ir samazināt šo starp līmeni, lai uh, mazie uzņēmumi varētu atbalstīt citu, citu finansējumu ziņā. Un vai jūs arī mācāties no struktūrālo fondu pieredzi, Joana, jo Es esmu no Manchesteras, Liverpools, Prestenas, mans reģions iekļauj šīs tās uh, radošās industrijas, un uh, tur arī gūt pieredzi, vai mēs struktūrāros uh, projektos mācāmies no tā. Es pilnīgi piekrītu tam, ka jāatbalsta intelektuālā ties, intelektuālās tiesības, tās ir jāaizsargā. Tā ir steidzama problēma, kas jārisina radošiem industrijām. Un tālāk, kā digitālās eh, ekonomikas politikas eh, kontekstā eh, mēs uzskatām, ka vismaz apvienotā karalistē ir nepieņemama plaisa starp uh, melnās, uh, melnās rasetni ekonomisko līdzdalību, uh, un ka arī šādā kontekstā ir taču jāveicina vienlīdzība visiem. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs. Kelī kungs. Varbūt viņš nāks lē ar atšķirīgu viedokli par mazo uzņēmumu asociāciju direktoru, eh, maz, mazo uzņēmumu asociāciju īrija. Paldies priekšstādāji, paldies par uh, uzstāšanos runātājiem. Es domāju, savā ziņā viņas vienu otru papildināja jo Joana runāja par Eiropas līmeņa nodomiem, un Patrīcija runāja par to, ka šie nodomi bieži vien neatainojas īstenējās situācijā uz vietas. Es domāju, pirmā problēma, kur norādīja Patrīcija, ir tā, ka, ka mums ir jāraugās uz to, ko mēs domājam, kad mēs sakam vēl mm, likumdošanā atainojas ka mums būtu jāsadala patiesībā dažādās kategorijas un dažādā attieksme pret dažādiem uzņēmumiem - lieli, vidēji lieli, mazi uzņēmumi un mikro uzņēmumi. Ja 99% no visu rūpniecisko uzņēmumu tiek klasificēti kā MVU, tas patiesībā neatbilst īstenai situācijai. Varbūt Jona varētu pakomentēt to faktu, ka kosme mm, ir ar labiem nodomiem, taču Patricija norādīts to, ka bieži vien eh, šī programma situācija neatvieglo. Patricija vēlos uzdot jautājumu, vai mēs īrijā nemēģinām samazināt administrīvo slogu, ar kur saskars MVU. Jūs pieminējat jautājumu par prasmēm. Vai tas tiek risināts, vai kā to var risināt tā, lai uzņēmēji, uz, um, strādājušie MVU spētu īstenot darbu, veikt savu darbu. Un vēl gribu atgādināt, ka MVU 3% eh, cer palielināt nodarbinātību šogad. Paldies, Borelī kungs! Grācija, prezidente! Paldies, priekšstādātāji! Nav jau viegli iedomāties eh, politikas MVU vai Eiropas vienotajam tirgum, ja vien uh, mēs neraugāmies uz uh, nodokļu spiediena jautājumu dalībvalstīs. Dažas dalībvalstīs izmanto nodokļu politiku, lai piesaistītu uzņēmumus no citām valstīm Eiropas Savienībā. Un īrija vien to ir uzskatījis pieņēmus par savu politiku. Vai runātājiem nav, ies, nav radies iespējas, ka svarīgi, lai Eiropas saimnības skatītu nodokļu jautājums dalībvalstīs nopietni, un varbūt ir vērts paraudzīt arī šo Eiropas Savienības politikas jomu. Paldies! Sandera Kunze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos nākt klajā ar komentāru un uzdot jautājumu. Vispirms vēlos uzteikt centienus, kas ir īstenot un labos nodoms. Diemžēl uz vietas, kā jau jūs to redzēsiet uzņēmumā, eh, uzņēmumos šie labie nodomi neatainojas uz vietas, eh, nav jūtami. Maziem vidējiem uzņēmumiem tā ir īstena cīņa vēl šodien, lai tās atrastu, lai tie atrastu labo informāciju, bieži vien eh, tas eh, ir atrodams internetā, taču problēma ir, ka tas ir angliski, tad jāatrod arī labais sarunu, pareizais sarunu partneris, eh, konsultētājs, piemēram, kāda apvienība, tad ir jā, viss jāsagot, viss dokumenti viegli tas nav, un dažkārt ir e, pakļauti šie uzņēma kontrolēm, kas bieži vien daudz izmaksā un aizņem daudz laika. Tā tie ir man pirmie komentāri. Tātad situācija ar vienu ir ļoti, ļoti sarežģīta par spīti labajiem nodomiem, kas tiek pausti. Tad vēlos uzdot jautājumu, jautājumu Streikas kundze. Jūs runājāt par uzņēmumu atjaunošanas īpatsvaru to atbalstīja. Es domāju, tas bija apārs 2020 ietvaros, tā daudz jauna uzņēmuma parādījās šīs programmas ietvaros. Vēlos gūt informāciju par uzņēmumiem, kas jau ir, uzņēmumi, kas jau ir tikuši atbalstīti. Vai tiem ir iespēja iesniegt jaunu pieprasījumu, vai varbūt uh, pirmā pieredze bijusi grūta un tām, tām tagad vairs to neuzdrīkstēs. Paldies, kolēģis Maškai. Ďakujem, pán. Māškas kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, e, jā, nu, tagad e, mēs esam tā nesen tikuši ārā no krīzes, un tagad e, mums tiek piedāvāts Eiropas budžets, un visiem ir skaidrs, ka ir vajadzīgs vairāk darba vietu. Uh, Un eh, ļoti labi, ka eh, īrija tik veiksmīgi ir tikusi ārā no, krū, eh, no krīzes un ka viņiem ir tik pozitīva attieksme pret uzņēmējiem. Tas ir ļoti svarīgi. Atbalstu arī Rubiga kungu ka līdz gada beigām attīstības cipari būs negatīvi. Ir svarīgi, lai tiktu uzņēmiem nodrošināta nepārtraukta naudas plūsma. Uh, Eh, un eh, tas viss, protams, negarantē to, ka uzņēmums var bankrotēt. Un tāpēc mums ir e, jānodrošina kā parlamentam tas, lai, e, piemēram, arī parādnieki 30 dienā samaksātu savus rēķinus. Tas arī nevienmēr tā notiek. Finanšu disciplīna, maksājuma disciplīna. E, Mm, īrijā, piemēram, es zinu, ka ir, īrijā ir problēmas ar to vismaz 4% uzņēmēju. Paldies! Vēlētos pateikties abām dāmām par ļoti interesanto uzstāšanos, īpaši Dreiks kundzei par uh, mazo un vidēju uzņēmumu lomu šajā te periodā. Mēs visi zinām, uh, uh, cik liela tiem ir loma, ka tie sastāv 99% eh, Eiropas eh, ražojošajā sektorā un eh, lielākā daļa darba vietu atrodas šajā pašā sektorā. Un, protams, kā politika ir jākoncentrējas uz šo sektoru. Uh, Un Dreiks kundze e, uz to arī norādīja, ka jaunajiem un vidējiem uzņēmumiem tiek veidots tāds e, likumdošanas e, ietvars, kas stimulētu viņu darbību, lai mēs varētu nebūt šajos te negatīvojos skaitļos, bet pārietu pozitīvākā uh, situācijā. Un eh, šeit mums ir jārunā par eh, rekomendācijām dalībvalstīm, lai eh, samazinātu birokrātiju, radītu labvēlīgākus apstākļus maziem un vidējiem uzņēmiem, jāakvē tirzniecības barjeras, līdz ar to ir jāveic vairāki birokrātijas samazināšanas pasākumi. Un uh, tika pieminēts arī uh, apārsnes 2020, tā ir ļoti svarīga programma, un tāpēc mans jautājums, vai drīzāk lūgums, To starp citu arī e, minēja Rubikungs par nodokļu brīvām zonām e, Francijā, vai tā nebūtu tā labākā praksa, ko mums vajadzētu uh, sekot, lai varbūt izstrādātu īpašas rekomendācijas un arī veidotu un stiprinātu šo klāsteru uh, struktūru ko varētu izmantot mazie un vidēji uzņēmumi un ideāla situācijā likvidēt birokrātiju. Paldies, Martāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un es arī no savas puses gribu uzteikt eh, lomu, kas tika piešķirta MVU Eiropā jūs runā, jo tā tiešām ir, MVU ir svarīga Eiropā. Ir viena lieta, ko dzirdēju, kas man nedaudz traucē. Uh, ja organizēt eh, izaugsmu, tas ir samazināt līkumus, eh, strādājušo statusu, eh, nodokļus un tā tālāk, tad tas patiesībā nav labs projekts Eiropai, tas tikai būs labs iemesls vēlreiz palielināt ekstrēmistu štābu. Jūs runājāt par uzņēmumu mazo un arī vidējo un ļoti mazo uzņēmumu finansēšanu. Taču kāda ir banku loma šai krīzē? Es nezinu, kāds ir Irijā, bet uh, Francijā šīs bankas būtībā nekad, nekad nav sekojuši mazo uzņēmumu finansējumu vajadzībām, un daži uzņēmumi tāpēc ir bankrutējuši. Tas ir pirmkārt. Otkārt, uh, eh, noteikumu noteicīja loma, tai runa par lielajiem starpnacionāliem uzņēmumiem. Uh, mazie vidēji uzņēmumi bieži vien ir pamats lielo grupu darbībai, te mēs runājam par 60 dienu apmaksājumu noteikumu, dažkārt tas aiziet līdz 80 pat 100 dienām, jo tādi ir noteikumi rakstīti līgumā, un arī šai ziņā ir jānosoda lielo lomu, lielo uzņēmumu lomu, jo viņi bieži vien izraisa bankrotu. Es gribētu, lai jūs pasāstītu par šiem klasteriem. Jā, klost, klasteri nozīmē sadarbības veicināšanu ar MVU, tas tā ir laba ideja, taču es domāju, ir jāiestājas par uh, labo Eiropas prakšu veicināšanu. Pirms dažiem gadiem bija Itālijā, kur uh, bija izveidots fonds uh, uzņēmumu ražojumu komercializācijai, laišanai tirgu un arī iz, inovācijām. Tad jūs runājat arī par izglītošanu menedžeriem, bet kā ir uh, par līdzekļiem, ko varētu piešķirt uh, mazo uzņēmumu darbiniekiem, lai viņi varētu piekļūt informācijai, jo bieži vien viņiem citu iespēju nemaz nav. Paldies! Paldies, un kā pēdējais runātājs Mare Kalkungs. Yes. Jā, sveicināti. Pavisam īsi priekšsēdētāji, paldies uh, par uh, šo diskusiju. Vēlētos īsi pastāstīt par to, kas notiek Spānijā, īpaši Katalonijā, kur mums ir izveidota īpaša uzņēmē darbības struktūra. Uh, kas daļēji atbilst uh, minētajiem. Piemēram, protams, ka uh, nodokļu jomā ir atšķirības, uh, atšķirīgi pieeja maziem vidējiem uzņēmiem, bet ir kādas trīs lietas, kurās situācija varbūt ir sarežģītāka, proti pieeja finansējumam, energoresursu izmaksas un ilgtspējība. Atšķirība starp mums un Centrāla Eiropas valstīm ir divkārtīga negatīvā ziņā. En ese, en ese sentido, hay una responsabilidad, naturalmente una responsabilidad en primer término estatal. Jautājums par atbildību Eiropā un nodokļu politiku reģionālo līmeni, nacionālo līmeni, vietējo līmeni, tas viss ir svarīgi, bet Eiropai ir vēl daudz darāmā. Uh, Uh, mēs um, daudz pievējamies, pievēršamies uh, ļoti, ļoti mazu uzņēmumu atbalstam, kas pat nav vidēji lielumu uzņēmumu, bet ir svarīgi, lai šie uzņēmumi apvienotos, lai uh, gūtu lielāku nozīmību. Svarīgi ir apmācīt uh, arī profesionāli um, šos te cilvēkus. MVU uh, eh, reālajā dzīvē nepietiekami komunicē savā starpā, jo viņi ir mazi un izkaisīti un bet ir nepieciešama eh, pieeja izglītības eh, pakalpojumiem Nu, šķiet, ka Eiropā šajā virzienā mēs dodamies pareizajā virzienā, bet šķiet, ka jānodrošina tas, lai mēs eh, pievērstos pietiekami daudz pavisam, pavisam maziem uzņēmiem, ne tikai tādiem lielākiem. Par investīciju plāniem jādomā par vietējo uh, pašvaldību līmenī, kam būtu jābūt daudz aktīvākam šajā jomā. Paldies, kolēģi! Un tagad došu vārdu eh, Dreiks Kaskundzei, kura eh, ir mācījusies Maltā un pati nāk no Maltas un strādājas Eiropas eh, komisijas pārstāvniecībā Maltā. Uh, Tā kā jūs zināt par visu ne tikai no Maltas eh, viedokļa, bet arī no komisijas viedokļa. Eh, tā kā vārds jums paldies, priekšsēdētāji. Un paldies jums par šo dzīvo ieinteresēto diskusiju. man, protams, jāprobežojas ar nu, tādiem galveniem jautājumu blokiem, un es vēlētos sākt ar šo te ideju un kritiku, kas izskanēja, kas no Patrīcijas puses nāca attiecībā uz finanšu instrumentiem un to izmantošanu. Un to, kā tie ir organizēti ar šīm te starpnieku bankām un finanšu institūcijām, jau esošajām, uh, un varbūt ne tām, kuras proaktīvi meklēs eh, MBU, kam ir vajadzīga ES eh, iejaukšanās, eh, lai varētu veiksmīgi finansēt savus uzņēmumus. Mēs veicinām un, mm, un regulāri atļaujam bankām pieteikties uz Eiropas investīciju fondu un aicinām tās pašas kļūt par tām, kuras tiešām eh, veic eh, šo darbu ar eh, sava reģiona MBU. Mēs kā komisija strādājam ar Eiropas uzņēmē darbības tīklu, kurš pastāv jau 20 gadus, un 15. gada 1. janvārī viņi sāks ar jaunu tātad nodaļu, kas būs konsultatīva nodaļa, kas varēs konsultēt reģionālas attīstības organizācijas, biznesa organizācijas un visus, kas ir tuvumā šai te uzņēmē darbības videi, lai sniegtu viņiem nepieciešamo informāciju. Taču Tas pats par sevi, protams, negarantē to, ka bankas pašas no sevis veiks taisnīgu riska novērtējumu projektiem, kurus uzņemsies MVU un kas nevarēs gūt parastu kreditēšanas finansējumu no bankas. Un šo te instrumentu uzdevums ir tieši šo te ietekmes svīru uh, veidot. Un tas ir izaicinājums, eh, ar ko mums nāksies darboties, lai eh, varētu nodrošināt nepieciešamās prasmes eh, un iemaņas un zināšanas arī banku institūcijām, lai tās labāk varētu izmantot finanšu instrumentus un precīzāk un taisnīgāk novērtēt MVU. Tālāk eh, likumdošanas loks par to bija runa, bija runa par vīdes likumdošanu. Nu, MVU mm, paši nekad nav nemaz vēlējušies, lai viņiem radītu izņēmums no vīdes uh, likumdošanas. Eh, bet ir MVU test programma izveidota, kuras ietveros mēs darām mm, daudz ko. Uh, Tur iesaistās ģenerālsekretārs un um, citi dienesti. lai izvērtētu, kāda būtu reālā ietekme. un nesen ietekmes izvērtējuma vadlīnijas ir pārskatītas. 27. novembrī arī parlamentā eh, tika pieņemta eh, rezolūcija par šīm vadlīnijām un par MVU testa mm, ietekmi. Un šeit ideja bija, vai tika veikta ar mērķi nostiprināt ietekmes izvērtējuma lomu un nozīmību. Uh, serious guidelines that are well applied. Secondly, um, uh, svarīgi ir arī nodrošināt, lai arī um, ta, to, lai caur uh, refit programmā realizēta likumdošana pār, tiktu pārkalibrēta atbilstoši mērķiem un vajadzībām. Mūsuprot, tam būtu jābūt uh, solim uz priekšu, uh, nevis uh, vienkārši uzņēma atbrīvošanai no tiesību aktu normu ievērošanas. Vēlētos pieminēt arī uh, zaļo rīcības uh, plānu, kura mērķis ir labāk uh, nodrošināt MBU ar resursu pietiekamības iespējām. Tas, protams, ir jādara kopā ar attiecīgajām eh, interesētajām pusēm un zaļajiem tirgiem un zaļajām ekonomikām. Lai nodrošinātu, ka šīs rīcības tiešām ir atbilstošas un tās saskaņā ar novērtējumu rada uh, kādas pārmaiņas MVU darba vidē un tiek izveidotas īpašas uh, observatorijas, lai novērtētu, cik efektīvi un resursu efektīvi var strādāt MVU un iekļūt uh, un piedalīties zaļajos tirgos. Par riska kapitālu te vēlētos atsaukties uz kosme instrumentu. Jā, riska kapitāla trūkst un maziem uzņēmumiem, diemžēl. Un ko mēs piedāvājam mazajā, mazā uzņēmē darbības aktā, lai šī situācija tika mainīta MBU Eiropā un SIP un uh, kosme instrumentu ietvaros, tiek piešķirta dzīvotspējīga iespēja, protams, ar ierobežotu kapitālu, lai radzītu sviras efektu, kas ir tiešām fenomenāls ar vienu mm, miljārdu eiro, kur attiecība sastāda viens pret 30, kurā uh, sviras attiecības sastāda viens pret 30 um, ehm, Mēs to realizējam caur kosmas programmu, saskaņā ar e, nosacījumiem, kas ir izstrādāti, lai uzlabotu investīcijas un iesaistītu privātos e, investorus, un mēs veidojam kapitāla savienības savienību, e, kas varētu piesaistīt privātos investorus, un jaunajā aktā arī uz to vairāk mēs vēlamies koncentrēties arī, lai gūtu, uh, nu, teiksim, labāku arī atbildes reakciju no šo programmu realizēšanu. 70-80% no tā, ko mēs darām mazā biznesa akti ietvaros, atbalsta liela daļa respondentu, kas mums ir atbildējuši līdz šim. What are we doing for the southern European countries? Are we, are we doing anything uh, special? Nu, vai mēs darām ko īpaši Eiropas Savienībā? Jā, protams, ir bijusi MBU iniciatīva, kura pati par sevi joprojām tiek pārbaudīta, tāpēc mēs aicinām dalību valstis daļu no struktūra fondu līdzekļiem ieguldīt kopā ar instrumentiem, finanšu instrumentiem, lai investētu stratēģiskajās investīcijās MVU, un mēs ceram, ka labāka būs arī šo fondu apguves pakāpe. Un arī Junkera minētais fonds iet šajā eh, virzienā, finanšu stimulu fonds. Tad SIP finanšu instruments tam ir domāts, un arī MBU instruments Dienvidu valstīm, Itālijai un Spānijai, un neaizmirzīsim arī FSI uh, eh, fondu, kas arī investē MVU caur šo fondu. Strategy, just uh, one word that what the Commission is planning for 2016 is that Komisija 2016. Eh, gadam plāno, ka klāsteru stratēģija eh, koncentrēsies uz eh, attīstošos uzņēmumu potenciāla atvēršanu caur pārobežu un uh, starpreģionālu pieju, un tas ir inovatīvs veids, kas eh, sniedz uzņēmiem lielākas iespējas caur klāsteru veidošanu, kuros ietilps gan lielāk, gan mazāk uzņēmumu. Mums tā ir jauna prioritāte jaunajā mazā uzņēmē darbības aktā. Nu, ir 23 miljoni MVU, un mēs nevaram būt klāt katram. Protams, mums ir jāsadarbojas ar dažādām organizācijām, kurās apvienojas MVU. Eh, mums ir arī eh, konsultatīvie eh, dienesti, kas darbojas reģionos, kam ir pienākums konglomerēties kopā un uz vietām nodrošināt atbalstu. Patriša Kalans kundze ir mācījusies īrijas augstskolās un 2007. gadā saņēmusi gada uh, biznesa lēdijas balvu un arī citas uh, mm, atzinības no īrijas valdības. Un viņa ir arī Eiropas biznesa un MBU komitejas locekle. Jā, liels paldies, un līdzīgi kā Džāna, es uh, sākšu ar uh, atbildēm uz jautājumiem. Tātad klāsteru koncepcija un ražošana. Daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs mēs ievērojam esam pārgājuši uh, ražošanas virzienā, bet tagad sākam koncentrēties atkal uz uh, ražošanu, nevis pakalpojumu sniegšanu. Īrijā Mēs esam daļa no lielākas uh, IBAC organizācijas, kas atbalsta visus uzņēmējus. Uh, un mēs veicinām to, lai cilvēki, kas darbojas ražošanā, dalītos pieredzē un pēc tam ar saviem secinājumiem papildinātu e, valdības e, industrijas komitejas e, darbu. Mēs esam maza valsts, tāpēc Uh, transnacionālas kompānijas, parasti IKT kompānijas, farmas, uh, farmakoloģiskie uzņēmumi koncentrējas pie noteiktām pilsētām, veido klāsterus, un tās ir ļoti proaktīvas kompānijas un aicina savus darbiniekus būt ļoti inovatīviem. Protams, ka ir problēmas, kas ir saistīts ar, ar uh, autortiesībām, ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Uh, Bet katrā eh, ziņā mēs eh, atbalstam eh, to, ka mm, daudznacionālo kompāniju darbinieki izstrādā kaut kādas jaunas koncepcijas un pēc tam tās atkal atgriežas ražošanas ķēdē, varbūt ar daļai mūsu atbalstu. Un uzņēmumi domā, ka tas nāk no uh, mūsu aģentūras. Viņi parasti nedomā, ka tas nāk no kozme vai vēl kaut kur. Un jāsaka, ka daudz vairāk, teiksim, tīri fizisku līdzekļu ir pieejams ražotājiem, daudz vairāk nekā uh, eh, pakalpojums sniedzējiem, lai atbalstītu ražošanu. Tālāk runājot par likumdošanu. Mums bija seminārs šonadēļ, kur piedalījās arī OECD pārstāvi, kolēģi no Finansas karalists un Mēs uh, esam zaļais skaudījums par to, ko ir paveikuši uh, Briti. Viņiem ir tieši mērķi, viņiem ir tieši so, precīzi noteikti sodi, uh, kas ir vērsti uz tiešām labas likumdošanas izstrādu un piemērošanu. Mūsu valdības pagaidām par to tikai runā. Mēs, protams, saprotam, ka mums ir likumdošana, kas ir spēkā, un mēs eh, cenšamies atvieglot uzņēmējiem m, mm, pildīt eh, tiesību aktu prasības. Un eh, tieši šajā praktiskajā līmenī uzņēmumi visvairāk jūt šo te, mm, nu, pārmaiņu gaisotni. Ja mēs ņemam savu uh, darba likumu, piemēram, vai likumu, kas, piemēram, uh, regulē darba laiku, un uh, par cik šis likums stājas spēkā pirms mēs sākam lietot ēpastu, tad uzņēmumam ir jāpilda veidlapa, kurā ir atspoguļota. Uh, Eh, darbinieku darba laiks katrā nedēļā, jo tādas ir likuma burta prasības. Nu, tās ir vienkārši maināmas lietas, kur neviena tiesības nebūtu jāierobežo. Runājot par uh, maksājumu kavēšanu, mm, mēs, eh, starp citu, prasījām to uh, semināru beigās, uh, pirms pāris nedēļām seminārā, ko rīkoja Eiropas komisija. Uh, Mums ir 62 dienas eh, maksājumu eh, termiņš. Un eh, krīzes sākumā mēs sacījām, ka valdībai savi rēķini jāapmaksā 15 dienu laikā, un arī bankām tas ir jāizdara, un tā tas arī tiek darīts. Tas krīzes laikā ir palīdzējis maziem vidēm uzņēmiem. Tā tad ir iespējams to izdarīt, ja ir grība to darīt. Nu, mēs tagad runājam par 30 dienām, bet daudzos uzņēmumos, piemēram, daudz uzņēmumu noslēguši līgumos, kur ir paredzēti citi garāki termiņi. Uh, mēs esam ļoti maz atvērta ekonomika Eiropas Savienībā, bet ja visā Eiropas Savienībā būtu noteikts obligāts, teiksim, 40 dienas vai uh, starp nacionālās e, kompānijas mainīja savu uzvedību vai pasauli mainīja savu uzvedību. Nu, nevar šādus e, lēmumus pieņemt izolēti, jo mēs nevēlamies graut mūsu uzņēmumu vai valstu konkurētspēju. Bet, nu, e, tādu lēmumu mēs, piemēram, pieņēmām ārpus visiem labas uzvedības kodeksiem un tā tālāk. Tā kā faktiski tas, kas ir izmērams, eh, uz ko mēs mērķējam, tas arī tiek īstenots. Tālāk par iemaņām prasmēm. Nu, faktiski te arī jāuzņemas iniciatīvas biznesām, jo eh, valdības jau nezin, kas uzņēmējiem īsti ir vajadzīgs. Mums ir uh, industrijas uh, vai rūpniecības veicinātas apmācības uh, sistēma, uh, Un eh, šeit viņi var vērsties pēc finansiāla atbalsta, kur finansējums lielā mērā nāk no Eiropas Savienības, bet relatīvi tas ir diezgan mazs eh, naudas apjoms, ja mēs to salīdzinām ar citām aģentūrām, kas apmāca bezdarbniekus. Nu, kas ir svarīgi, svarīgi, lai informācija nonāk līdz vadības līmenim, jo viņi nezina to, ko, ko viņi īsti nezina, tāpēc vajadzētu veltīt tam zināmu laiku, lai e, tiešām uh, padomātu par to, kas tad īsti viņiem ir vajadzīgs viņu uzņēmuma darbībā. Bankrota noteikumus mēs esam grozījuši, pieņemši jaunu likumdošanu 12. gadā bet ir vajadzīgs vairāk proaktīvu pasākumu šajās eh, otrās iespējas programmās. Jo šī te koncepcija, ka uh, eh, neizdošanās vai izgāšanās ir skola, uh, Nu, jāsaka, ka īrijā eh, ir pietiekoši daudz cilvēku, kam, uh, kas priecājas par citu cilvēku nelaimēm un bankrotu, un tas viss ir saistīts ar tiesu procesiem, kas ilgs gadiem un atstāja iespaidu un ilgi saglabāja sabiedrības, eh, biznesa sabiedrības atmiņā. Tā kā šī kultūra ir jāmaina un tur daudz darāmā. Tā kā ir Tam jāvēlti pietiekoši daudz uzņēmības. Tālāk par minoritātēm un uzņēmējdarbības veicināšanu, piemēram, sieviešu vidū vai e, etnisko minoritāšu vidū. Mm, šeit arī bija e, īpaša iniciatīva, kas tika e, realizēta. Un mēs domājam par to, kā mēs varam šiem cilvēkiem palīdzēt eh, attīstīt savu biznesu. Un sākotnēji, protams, šie cilvēki vēlas kaut ko īpašu sev, ja mēs runājam par etnisko izcelsmi vai, vai uh, piemēram, programmām īpaši veltītām sievietēm, bet jāsaka, ka viņi ļoti ātri nostājas uz kājām un tad vēlas būt eh, kopā ar visiem pārējiem uzņēmiem, nevēlas, lai viņiem būtu kaut kādi tur īpaši apstākļi vai viņi tiktu īpaši izdalīti. Un tur, starp citu, tas, starp citu, ir attiecams arī uz jauniem cilvēkiem kā grupu. Un eh, jāsaka, ka Komunikācija, saziņa ar maziem vidiem uzņēmumiem ir ļoti sarežģīta, to minēja vairāki eh, ko, kolēģi šeit. Nu, websaiti jau ir, jā, bet es nesen atvēru kozmī tīklu un mēģinu atrast informāciju manai valstī, un jāsaka, tas saits vispār, nu, šī aplikācija nestrādāja, tā kā, nu, ir jāpadomā par šīm lietām. Nodokļu politika, katra valsts un. Ir daudz komentējuši par to, ko ar dara um, um, mūsu valsts, bet citās valstīs ir noteikti vēl zemāk nodokļu līmeņi lielajām uh, transnacionālajām kompānijām, īpaši zinātniskās pētniecības jomai, tā kā valdība pašlaik neatbalsta uzņēmē darbības tā kā attīstību. Uh, Un, e, piemēram, mūsu kapitāla nodoklis neatšķiras, vai tā ir celtniecības kompānija vai kaut kāda tur radoša kompānija. Nu, mēs, protams, zinām, ka pārstāv šis te konkurētspējas aspekts e, nodokļu politikā. Paldies, paldies e, mūsu viešņām, paldies par komentāriem un jūsu uzstāšanos un ļoti plašajām un pilnīgajām atbildēm. The next part of our hearing, SME access. Turpinām otrā daļa MVO piekļuvu finansējumam, privātam un valsts finansējumam. Es gribētu aicināt eh, izteikties Gajam Geldofam. par eh, MVU nostāju no abām mūsu kontinentu pusēm, no ziemeļiem dienvidiem. Tad pašlaik mēs atrodamies centrā, Beļģijā, Geldhova kungs 91. gada beidza Solvejas biznesa skolu un trīs gadus universitātē studēja Briselē. Un viņš bija e, grupas vadītājs konsultācijās. McKinsey kompānijā strādāja Solvei biznesa konsultācijās. Un viņš ir Beļģijas ģenerāls sekretārs e, privāta kapitāla asociācijā no 7. līdz 11. gadam un joprojām turpina darba, darbu šajā jomā. Es gribētu lūgt jūs, mūsu uzaicināto viesu, uzrunāt mūsu. Paldies! Jā, nu tagad ir labāk. Um, first of all, I Vispirms es gribētu pateikties par iespēju, kas doti mm, kapitāla, biznesa kapitāla pārstāvjiem, jo šis kapitāls ir ilg, ilgs partneris ne tikai jauniem uzņēmumiem, bet arī MVU, kad tie kļūst lielāki. Ir svarīgi radīt uzņēmumus, bet arī jāpalīdz viņiem augt. Man ir prieks, ka parādās iniciatīvas no komisijas vai no parlamenta par riska kapitālu, un tas tiek atzīts beidzot. Tas parādās radarā šīm institūcijām un politikas veidotājiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo riska kapitāls kā tāds nav salīdzināms ar bankām vai citām finansu institūcijām. Riska kapitāls ir atsevišķa grupa, un galvenais mērķis ir sniegt līdzekļus, pamatlīdzekļus, um, jeb apgrozāmos līdzekļus um, uzņēmumiem. To, pret to nevar izturēties kā pret banku. Un īsa piezīme riska kapitāla uzņēmumi iegulda reālā kompānijā. Mēs netirgojamies ar finansu instrumentiem, ar sarežģītiem uh, produktiem, no kuriem neviens neko nesaprot un kas rada liels uh, grūtības. Nē, mēs uh, ieguldām reālos cilvēkos uzņēmos. Un tas ir svarīgs vēstījums. Tā ir liela daļa Uh, augošos uzņēmumos, lai palīdzētu viņiem izaugt nākotnē. Pamata kapitāls uh, palīdz uh, piesaistīt citu finansējumu un piesaist arī ES programmu līdzekļus. Un mums ir svarīgs šāds finansējums. Tas bija tāds kā ievads. Mēs esam ilgtermiņa investori. Mēs ieguldām uzņēmumā bioteka kompāniju. Ļoti bieži viņi rodas no universitātes, kas strādā pie molekulām, un tas ir liels potenciāls. Mēs pierādām šo potenciālu. Šādu uzņēmumu bieži daži cilvēki, tie parasti, viņi strādā tur 6 līdz 8 gadus. Un, un mēs varam palīdzēt šādiem uzņēmējiem kļūt veiksmīgiem. Daži cipari es negribu jūs eh, nogurdināt, jo jums ir piekļuva daudz. Jūs redzat uz ekrāniem šos datus. Uh, apmēram 20 tūkstoši uzņēmumu mums ir. Norvēģija un Šveica arī ir iekļauta. Katru gadu mēs ieguldām 4000 uzņēmumu. Sākums, uzsākums, kā es jau teicu, tas ir galvenais, un tad ir sekot tālākās fāzes. Tātad mēs sekojam arī uzņēmumu izaugsmē. Igadējais ieguldījums Šeit viss ir vidējie cipari par pēdējiem septiņiem gadiem. Šeit redzam arī krīzes ietekmi. Krīzes gados mēs turpinājām ieguldīt, un investīciju kritums nebija pārāk lielum, liels kritums. Un nav labi, ka vidējie cipari, kas bija 9 līdz 12 miljārdi, tagad gada griezumā ir samazinājušies līdz 7 miljārdiem. Un, diemžēl, mērķu līmenis ir samazinājies. Ne visi uzņēmumi vēlas saņemt riska kapitālu. Mēs skatām konkrētu segmentu tirgu. Jūs redzat, ka pa vidu lielākā daļa naudas, kuru mēs ieguldām industrijā, ir dzīves zinātnes ICT. Un pēdējos piecos desmit gados, un pirms es arī runāju šeit, mēs esam pievēršies zaļai enerģijai. Tur ir grūti atrast uh, statistiku, jo viņi grupējas industrijas ietvaros. Uh, bet eh, mēs runājam par atjaunojamo tīro enerģiju, un tā parasti ir daļa no citas industrijas. Bet šis, eh, šī daļa kļūst arvien lielāka. 90% no mūsu atbalstī, atbalstējiem uzņēmumiem ir mazāk kā 100 pilna laika ekvivalentu. Viņi iegulda lielākos uzņēmumos, tāpēc mēs palīdzam viņiem augt, palīdzam pieņemt cilvēku šajos uzņēmumos. Un riska kapitāls ir ne tikai sākotnējas investīcijas. Ja mēs ieguldām vienu miljonu šodien, tad mēs reizē varam divus miljonus papildu finansējumam, lai uh, uzņēmums tiktu atbalstīts visā dzīvi cikla laikā, jo nav jēgas radīt jaunus uzņēmumus, mazus uzņēmumus, ja viņiem netiek sniegta visu laiku palīdzība, un tā ir daļa no problēmas. Divas lietas jau pieminētas, tā tad riska kapitāls ir pašu kapitāls, un tas palīdz uzņēmumiem palīdz piesaistīt to, ko mēs saucam par soft money. Tā nodrošina piekļuvu programmām Eiropas nacionālā līmenī, piekļuvi subsēdijām, ja jūs runājat par no, uh, inovācijām, un palielina spēju aizņemties, un arī piesaista investīcijas no citām valstīm. Simtiem kompāniju mūs, mēs piesaistām investorus, jo Eiropas riska kapitāla fonds no Japānas, no ASV eh, tiek iesaistīti, bet eh, jums vajag vietējos vadošos investors, un tikai tā var piesaistīt arī ārvalstu paškapitāla investors, lai mums būtu ris eh, labs riska kapitāla tirgus. Uh, Riska kapitāls, es jau teicu, mēs neesam vienkārši bankas, bet jūs dodaties uz banku un lūdzat naudu, un ko banka iesāks? Tā paskatīsies, vai uzņēmums spēj atmaksāt šo aizdevumu, vai tam ir parādi. Jo, protams, negrib mm, neveiksmīgus uzņēmumus, negrib mm, iekļauties mm, šajā te problēmu ciklā. Mēs skatāmies arī uz akciju turētājiem, akciju īpašniekiem. Mēs, e, mums ir riska kapitāls darbojas e, industrijā. Pēdējos 20 gados mēs ICT darbojamies jau un mēs zinām, kā šīs industrija darbojas. Mums ir investoru tīkli, mums ir piekļuve tī, e, tiem, kuri spēj ieguldīt uh, kopā ar mums. Un pateicoties šā, šīm zināšanām, tie uzņēmumi, kur atver savu kapitālu, eh, mēs varam sniegt viņiem eh, palīdzību konsultācijas. Mēs ar vislabākajiem nodomiem to daram. Mūsu pienākums ir sniedzot konsultācijas, atbalstīt uzņēmumus, lai viņi varētu darboties pēc iespējas labāk. And therefore, Mr. Chairman. Tāpēc priekšētāji kungs, klausītāji, dramatiski redzēt to, kā Riska kapitāla finansējuma pamats samazinās, tiek bojāts pēdējos gados, arvien mazāk riska kapitāla ir pieejams. Un daļai mēs esam vainīgi, jo mēs kā en, en investori vienmēr esam bijuši pieejami, un mūsu rezultāti nevienmēr ir bijuši labi bet regulātori, politikas veidotāji arī nav bijuši, nav palīdzējuši. Protams, jūs gribat, lai investori tiktu aizsargāti, lai būtu stabilitāte finanses sistēmā. Tas viss ir lo, ļoti loģiski un aizstāvāmi, bet eh, tas um, papildu bojums. Eh, vairāk šīs direktīvas par maksāt nespēju bāzeli un tā tālāk. Uh, kurš uzņemas risku sabiedrībā. Sabiedrība bez riska, diemžēl, neeksistē. Un ir jābūt kādam, kurš uzņemas šo risku. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jūs teiksiet, mēs sniedzam vairāk finansējumu caur citiem, no citiem avada Eiropas komisija, investīcija banka, tā ir valsts e, nauda, bet tas ietekmē tirgu. Dažās valstīs Eiropā ir tāda situācija, kad institūcijas kā Eiropas e, monetārais fonds Francijā BPI, ja viņi piešķir fondu, fondam naudu, tad viņi izlēm, e, kurus fondus atbalstīt un slēdz tos, kurus negrib atbalstīt. Mani pēdējā minūte atlikusi manā runā. Es neesmu politikas veidotājs, un es netaisos par tādu izlikties, bet es tikai gribu dot jums vielu pārdomām par to, kas vajad, ko vajadzētu darīt. Vajadzētu atvieglot e, risku uzņemšanos, jau jādomā par jauniem cilvēkiem, par to, ka viņi iesaistās medicīnā, inženierijas, zinātnēs, ICT. Un uzņēmumu dažās valstīs tiek uztvērti vienkārši kā blēži vai vienkārši peļņas guvēji. Protams, tā varētu gadīties kādreiz, bet eh, nevar vērsties pret risku vispār. Kapitāls ir atsevišķa grupa, mēs neesam banka, mēs eh, esam pelnījuši īpašu attieksmi. Un visbeidzot, eh, nenolieciet mūs tikai publisko investoru rokās. Institucionālie eh, investori bankas un apdrošinātāji var piešķirt savu naudu, pat mazu daļiņu no visas naudas, kas atrodas banku kontos. Uh, Tas būtu milzīgs eh, grūdienis eh, uz industrijai. Mēs varētu piešķirt privāto naudu, kas tiktu labāk piešķirta nekā to izdarītu politis, politikas veidotāji. And, uh... Paldies! Olivers Gaidais arī ir no Beļģijas. Uh, arī Eiropas uh, finansējuma tīkla dibinātājs un prezidents arī darbojas risku kapitāla joma, tehnoloģijās, sociālajā uzņēmējdarbībā, komerciāli, gan bezpēļņas nozarēs. Eiropā, ASV arī. Un bijušais eh, žurnālists Viņš beidz Solējas biznesa skolu, strad, studējis arī Vācijā un Londonā. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka esmu uzaicināts šeit uzstāties un runāt. Galvenokārt jau daudz, kas šeit tiks sacīts. Es piebildīšu dažas nianses. Vispirms eh, gribu sacīt Buzekungam. kungam ka šodien mēs te runājam par Eiropas Savienības politikas veidotāju izgāšanos. Šī politika ir jau 20 gadus e, izstrādāt un ar vienu nekur tālu nesam tikuši. Un Lisabonas darba kārtība bija paredzējusi Eiropu padarīt par visu konkurētspējīgāko sabiedrību pasaulē. Un cik daudz par šo radīto sek, veiksmi stāstu jūs Eiropas Savienībā runājat? tagad ir gaidām šī 2020 stratēģija, tad būtībā ir pienācis laiks vērt soļus reāli rīkoties. Esmu pateicīgs šīs komitejas locekļiem, kas ir ieradušies, lai uzklausītu to, kas uh, attiecas uz 50% no mūsu ekonomiskās darbības, 60% no visiem, uh, visām darbdeviem, 99% visu uzņēmumu Eiropā. Varbūt tad ir pienācis laiks paraudzīties, ko MVU dara mūsu ekonomikā un pavirzīt šo darbu kārtību augstāk. Es runāšu par uh, crowdfunding uzņēmumu šai ziņā. Gildov kungs jau šo to labi paskaidroja. Piekļuvu finansējumiem būtībā no diviem līmeņu kapitāla tirgiem, pašu kapitāls un no bankām parādu finansēšanu. Ja jūs sākat uzņēmēt darbību vai strādājat par uh, grāmatveid, tad jūs zināt, ka uh, paškapitāls iet pie īpašuma un uh, aizdevumu pie iztrūkuma. Bija skaidrs no Gildaf kunga, bet parunāsim par kapitāla tirgu Eiropā. Ir uh, oficiālais kapitāla tirgus biežas, tas patiesībā nepiedāvā nekādu piekļuvu kapitālam MVU, ja vienīgi viņu apgrozījums nav 50 miljonu eiro un tā. Uh, Mēs nevaram izmantot šo oficiālo kapitālu tirgu, lai piedāvātu finansējumu vēl. Nākošais labākais eh, cerības nesējs ir riska kapitāla industrija. Un tad vēl arī ir saucamie biznesa angels, eh, uzņēmējdarbības eņģeļi. Taču šie tirgi ir nepārskatāmi jau paši pēc uh, savas definīcijas, un tie var sniegt līdzekļus vēl. Ja mēs padomājam par šīm divām grupām, kas sniedz finansējumu uz 20 miljonu eh, uzņēmēji uzņēmumiem, tad varbūt 10 eh, tūkstoši eh, uzņēmēji no tā gūst labumu bet ieguldījums ir ļoti neliels. Jūs taču nevarat man stāstīt, ka 20 miljoni MVU Eiropā izdzīvo pārtiek no šīs investīcijas. Ja jūs tā sakāt, tad kaut kas tur nav īsti pareizi. Ir jābūt citām kapitāla ieguldītājiem. Kādam taču jāfinansē mūsu uzņēmē darbība. Cilvēks ir gatavs kaut ko finansēt, tad, kad mēs viņam piedāvājam veselu mm, programmu. 20 miljoni šo uzņēmēju, uzņēm, uzņēmumu, kurš tad viņus atbalsta. Es jums varu pateikt, kas te ir draugi, ģimene, kas eh, atsakās no normālas dzīves un uh, pakļauj riskam savas ģimenes, lai sekotu sapnim, vairumā gadījumu izgāžoties, jo vairums uzņēmēji taču piedzīvo neveiksmi. Tāda ir reālā situācija, tātad kas mums ir vajadzīgs? atklāts, caurskatāms kapitāla tirgus, kur MVU var piekļūt naudai. Un mēs neesam, nevaram paļauties uz institucionāliem investoriem, jo viņiem ir ierobežots uh, redzesloks, bet tā cilvēka kā es, kā es, kā varbūt viens no jums, varētu investēt mazajos vidējos uzņēmumos, taču jūs domājat, ka, tā jā, ka jābūt kādai pareizai pieejai, uh, kas paredzētu sociāli drošāku sabiedrību. Jūs varētu kaut vai dažus tūkstošus eiro ieguldīt. Vairums cilvēku mūsu sabiedrībā saprot, kāds ir izsaistībā ar investīcijām, tā ir daļa no dzīves, un viņi saprot, ko nozīmē piedzīvot sakāvi. Un tad tas te ir runa par crowdfunding, kas ir izveidot apmēram pirms desmit gadiem, bet reāli piedzīvo uzplaukumu pēdējos piecus gadus. 2 miljārdi eiro gadā tiek uh, sniegt MVU un arī patērētāju vajadzību. Tā 2 miljārdi eiro. Piecu gadu laikā nekādu valsts atbalstu mēs neesam saņēmuši. 30 līdz 40 eh, procentu kapitāla tiek uh, atbalstīts no valsts puses. Liela, bet šeit ir mikrosektors, crowdfunding, kas uh, dod uh, dāvi, naudas dāvinājumu, tātad mums nav nekāda valsts atbalsts vai ļoti ierobežots. Mazi investori tie netiek eh, klasificēti kā uzņēmējdarbības eņģeļi, un viņi ek, eh, finansē mūsu ekonomiku, un mums ir eh, platformas crowdfunding ietvaros, kur pār dažu gadu laikā būs jau 30 miljoni eiro. Kāpēc mums ir šī iespēja, kāpēc cilvēki tā rīkojas? Tāpēc, ka tas nodrošina efektivitāti, tas ir ļoti ātri, jūs pieņemat lēmumu, un jūs varat investēt eh, ļoti īsā laikā, jūs gūstat labumu no citu zināšanām, daudzi šie darījumi bieži vien ir eh, līdztekus eh, investoru prasībām, vajadzībām, tad ir arī platformas, kurās tiek atainots reāli, kas tiek darīts un savā veidā tas veido tādu drošu vidi. Protams, pastāv riski. Mums ir jānodrošina tas, ka cilvēki netiks apmuļķot un nezaudēs savu naudu, taču arī tā ir daļa no dzīves. Tas ir noticis jebkurā citā eh, nozarē, banku nozarē, riska kapitāls eh, nozarē, politikā. Es domāju, kas mums jādara, mums ir jāsaprot, ka cilvēki, kas ir godīgi, kam ir darbs, kam ir ienākumi, normāla dzīve, spēja pieņemt šādus lēmumus, un mums ir jāļauj viņiem to darīt. Šāda situācija mums ir jāregulē mūsu tiesību aktos, tas attiec uz privātajiem līdzekļiem, un nu arī mazajiem investoriem. Tas attiecas, piemēram, uz banku sistēmu, bet arī mazajiem uzņēmumiem. Tā mēs mobilizējām sistēmu, kas šodien ataino mūsu, atainot mūsu grāmatvedības dokumentos. Ja mēs a, paļaujamies uz Startautisko valūtas fondu vai tādām programmām kā Kosme, tā ir laba programma, taču problēma ir tā, kā ātri augoši uzņēmumi var uh, iesniegt pieprasījumu uz tām, taču pārējiem nav tādas iespējas. Tad pārējiem ir šādas platformas, kas darbojas kā tirvi, kur pārdevēji un pircēji sanāk kopā. Mums tas nedaudz ir jāpadara par oficiālāku platformu. Mums jau ir sadarbība ar vīržas darbiniekiem, ar bankām, ar uzņēmējdarbības eņģeļiem, taču mums jāizmanto šī iespēja to, ko mēs attīstām mm, struktūras ziņā, informācijas sniegšanas ziņā, no kā viss var gūt labumu Padomājiet par nelielu apjomu aizdošanu, 10 tūkstoši eiro aizdošanu maziem vidiem uzņēmumiem. Kāda liela darba daļa ir jāveic bankai, lai tā varētu piešķirt tādu līdzekli, tādu apjomu. Un ja mēs e, šādi darbotos biežāk, tad daudz ātrāk mēs varētu finansēt. Tātad man tas ir vitāli svarīgi, un es nedomāju, ka te ir runa par eh, vai tas vajadzīgs vai nē, tas jau notiek. Mums ir jādomā par to, kā digitālā revolūcija maina mūsu dzīvi un kā finanšu pakalpojumi varbūt ir pēdējais no aspektiem, kur tas atainojas. Taču, ja jūs dodaties uz eh, vairum mazumtirzniecības industrija, tur jūs redzat, kas notiek Amazon vai eBay, tie iznīcina lielākos uzņēmumus, tātad situācija mainās, un tagad ir pienācis laiks, kad finanšu pakalpojums var īstenot ar digitāliem līdzekļiem, Un viens no šiem aspektiem ir crowdfunding. Tātad es jūs aicinu padomāt atšķirīgi par risku uzņemšanos, es aicinu jūs padomāt atšķirīgi par pilsoņu lomu, un es arī gribētu lūgt. Ja jūs domājat par piekļuvu finansēm, nedomājiet par riska kapitālu, par crowdfunding, domājiet par vispārējo sistēmu, kurā šīs lietas darbojas un uh, piešķiriet, uh, sniedziet investoriem nodokļu stimulus tā, lai viņi atbalstot mazos uzņēmējus um, gūtu ieguvumu no tā. Būtu labi, ja viņi no tā arī varētu būt ieguvēji. Lūdzu, saprotiet, mums ir jāizglīto cilvēki, un izglītošana sāks ar bērniem jau trīs gadu vecumā. Viņiem ir jāpastāst, ko nozīmē uzņēmējdarbība, ko nozīmē finansējumi. Ja jūs paraugāties uz statistiku, ko finansē mūsu bankas, tad 40-45% no mūsu iedzīvotājiem nevis neprot aprēķināt aizdevumu procents. Kā tad jūs esat uh, kā var gaidīt, ka šie cilvēki izdzīvo šai pasaulē. Tā tad jāizveido jaunu uzņēmēju paudzi un sāk, jāsāk visam agrā vecumā. Un tad ir jādomā par valdības eh, lomu piešķirot finansējumu. Es nedomāju, ka valdībai jābūt vadošajam dzinējas spēkam, kā jūs sacījāt. Mums ir jābūt eh, sadarbības stratēģijai. Ja jūs eh, secināt, ka ir lietas, kas ir jāfinansē, tad jums pašiem tas arī jādara uh, riska kapitāla kontekstā un uzņēmējdarbības eņģēļa kontekstā tas jau notiek, taču arī jūs paši varat finansēt MVU. Lielas paldies! Paldies! Well, we very... Mēs esam pavisam tuvu īstenai situācijai, pēc jūsu runām sāksim diskusijas. Mūsu referents debakera kungs vispirms paldies priekšsēdē, paldies abiem runātājiem. Es viņš ļoti labi pazīstu, viņi ļoti kaismīgi aicināja saprātīgi, racionāli uzņemties risku. Šodienas diskusijas arī skar to jautājumu, kā mēs varam nodrošināt, ka inovatīvi uzņēmumi var būt tādā vidē, ko tie ir pelnījuši. Es arī ņemu vērā jūsu aicinājumu pamosties privātajām investīcijām. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs, protams, parlamentā runājam par to, ko mēs darām ar valsts eh, līdzekļiem. Tas, protams, var nodrošināt sviras efektu, bet tad tālāk jādomā arī par uzņēmumu izaugsmi. Un es augstu vērtēju jūsu abu uzstāšanos. Man ir pāris jautājums uzdodam. Uh, viena no lietām, ar kurām es bieži saskaros, kad es runāju ar uzņēmēju, viņi saka, nu, redziet, mūsu klasiski finansē Eiropā banku sistēma. Viens no apsvērumiem, protams, arī tāds, ka uzņēmēji bieži vien paši nav atklāti vai nezina, atvērti citām iespējām vai nezina par tām. Arī šajā ziņā ir jāmaina mentalitāte. Mums ir nevis jāaizstāj finansējums no bankām, bet arī papildus tam jānodrošina pašu uh, kapitālu, paškapitālu un riska kapitālu finansējums. Mums jāzina, lai saprastu, ko nozīmē uh, kapitāla saņemšana tādiem projektiem, kā crowdfunding. Otra lieta par biznesa gadījumu. Gio runāja par klīnteku un zaļo izaugsmu, kas kļūst arvien svarīgāks arī riska kapitāla gaismā. Vai vispār no uzņēmēja darbības viedokļa var runāt par šādiem uzņēmumiem, vai ir pamats ar vien vairāk pašu, ar vien vairāk riska kapitālam raudzīties šādu uzņēmumu virzienā? Vai tā jau notiek arī cleantech un zaļās izaugsmas kompāniju kontekstā? Jo šeit, es domāju, mums daudz vairāk jāpiesaist uzņēmē, uzņēmumu investīcijas. Un tad crowdfunding, jūs teicāt, ka tas ir ļoti interesanti, ļoti jauki, taču pats patiesībā nav uzskatāms par pašu kapitālu, jo patiesībā ir ienākumi jādod atpakaļ tā, kā ir riska kapitāla gadījumā. Vai tā ir zaļās izaugsmes uzņēmumi vai atjaunīgās enerģijas uzņēmumi ir guvuši veiksmi pateicoties crowdfunding un tad eh, līdzekļi atgriežoties pie viņa sākotnējiem ieguldītājiem. Paldies, tādi mani jautājumi un komentāri. Paldies par jūsu uzstāšanos. Pauls Rībīgs, mūsu ēna referents. Jā, ja, recht herzlichen dank. Liels paldies! Nu jā, mēs eh, uzklausījām ļoti interesantu tātad eh, komentāru un jā, un tātad dzirdējām arī par šiem te sieviešu dzimumu biznesa eņģeļiem un tā tālāk. Bet eh, būtu svarīgi arī zināt pozitīvus iem, piemērus par to, kā šie te biznesa eņģeļi ir iesaistīti šajā crowdfundingā. Mums ir tiešām um, jāzina, kā tas reāli uh, funkcionē praksē. Un būtu labi, ja šie piemēri tiktu arī dokumentēti, lai mēs radītu uh, stimulus uh, Tā tad, eh, lai mēs varētu pateikt, ka jā, tā tas darbojas, es zinu, ka, eh, un eh, uzņēmējs varētu teikt, es zinu, kā tas darbojas, kas tam ir nepieciešams, piemēram, man ir vajadzīgi desmit tūkstoši eiro, un tad attiecīgi arī tik nodrošināts atklātības, caurskatāmības princips. Un lai sabiedrība to attiecīgi arī varētu, tam varētu sekot un to novērot un beigu beigās tas vainagotos ar kaut kādu ražojumu vai pakalpojumu. Tātad eh, mums vajadzētu domāt, kādus eh, moti, mo, kādu motivāciju, kādus uh, stimulus radīt, kādu stimulu kultūru veidot. Uh, lai tas nebūtu tā kā loterijā, kad es tur iegūtu kaut kādas eh, summas un neko beigās neiegūstu un tā tālāk. Jo ir jāskatās, vai eh, loterijas eh, spēlētāji gribēs piedalīties šajā te loterijā un jāskatās, kā mēs strukturēsim šīs te investīcijas. Nu, tā tad jā, Junker plānā ir paredzēts šie 3 miljārdi investīcijām un e, Eiropa tā tad ir apņēmusies finansēt 30% no šī apjoma, veidojot šīs publiskās uh, privātās partnerības, bet, kas attiec uz e, maziem vidējiem uzņēmiem, tur varbūt būtu jāpas, jāskata arī citi iespēja varianti. Jā, paldies referentiem. Tik uzdot daudz jautājumu jau iepriekšējām runātājām, tā kā un e, mūsu dāmas e, referents arī tos atbildēja. Tā kā paldies e, jums, paldies runātājiem. Nē, ir vēl kāds jautājums. Lūdzu, nekavējoties došu jums vārdu. Paldies priekšsēdētāji. Faktiski vēlos papildināt nedaudz kaut ko pie jau teiktā. Paldies par lieliskajām prezentācijām, taču te mēs runājam par finansēšanu, par MVU par uzņēmumiem, kam ir kaut kāds produkts, eh, kuru šis uzņēmums vēlas izvietot tirgo. Tas varētu būt jauns produkts, vai nu vienkārši jebkurš cits produkts. Un šodien mēs zinām, ka produkta dzīves cikls uh, saīsinās, un ja uzņēmums vēlas šo dzīves ciklu pagarināt, eh, tām ir inovatīvi jāraugās uz dzīvi, eh, viņiem ir jāspēj radīt eh, tātad līdzekļu finansu plūsmu, pārdodot vienu produktu, lai varētu strādāt pie nākošā. Un mēs to saucam eh, par inovācijas defaultu. Lieliem uzņēmumiem tas ir daudz vienkāršāk, bet maziem tas ir sarežģīti. Kā mēs varam nodrošināt, ka crowdfunding un visi šie institīvie uh, veidi, kā iegūt naudas līdzekļus, būtu sasaistīti ar inovācijas fondu, kas ļautu mazajiem vidējiem uzņēmumiem to izmantot. Jā, mums ir šie mehānismi, kas atbalsta inovācijas Uh, un palīdz, uh, piemēram, reģistrēt patentus. Nu, kā mēs šai ziņā labāk varētu palīdzēt? Ja jūs vēlētos uh, teikt pāris vārdus vai plašāk kaut kā finansēt privāto publisko finansēšanu visumā, varbūt lūdzu. Nu, protams, arī jā, atbildēt jautājumu būtu svarīgi, bet lūdzu. Jā, mm, izskanēja daži jautājumi. Vēlos apstiprināt dažas dzirdētās lietas. Bez banku finansējuma ir citi iespēja, par kuriem mēs runājam, un visiem ir skaidrs, kāda tam vērtība, vai mēs runājam par riska kapitālu, par biznesa eņģeļiem nu, tas ir tā kā baktēriju ievadīšana dzīvā organismā, uh, lai izstrādātu imunitāti. Tātad tas ir ļoti svarīgi. Sākumā jums varbūt ir trūcis, bet beigu beigās jūs izveseļojaties un uh, paliekat imūns. Uh, uz visiem laikiem. Ir svarīgi, lai uh, mūsu uh, rūpniecība un arī kolēģi, kas nodrošina kapitālu, nu, šādi rīkoties. Runājot par cleantech industriju. Nu, nē, esmu nekāds cleantech speciālists, bet tā ir tā diezgan izmisuma pilna industrija, es gribētu teikt. Jo tā ir ļoti kapitāli ietilpīga tā ir vajadzīgs ļoti daudz līdzekļu. Un varbūt tieši tāpēc tas ir tas modelis, kur ir e, jāiesaista gan privātais, gan uh, publiskais finansējums. Un svarīgi ir izdarīt pareizo izvēli par to, kurās tehnoloģijās investēt. Un tā kā tā ir jauna uh, rūpniecība, tad īsti nav skaidrs, kā tas viss darbosies. Un kā riska kap kapitāla nodrošinātāji uh, atgūs uh, savas investīcijas un uh, eh, kā ar tām nopelnīs nākotnē. Tādēļ tiešām piemēri ir svarīgi. Mm, ne tikai Beļģijā, ja mēs ņemam vērā visus šos te uzņēmējdarbības atbalstītāju tīklus, biznesa angel networks un tā tālāk, mēs varam atrast piemērus par to, kas tiek reāli dzīvē darīts, kādām grūtībām uzņēmumi ir gājuši cauri. Bet svarīgi ir arī, eh, nu, kaut ko pozitīvu iznest um, kaut vai no darbošanās mīnu laukā. Ja mēs pasmies mūsu investoru bāzi, uh, nu, mums ir tur kaut kādas eh, akcijas, varbūt, eh, mm, vai daļas investoriem, nu, mēs nevēlamies, lai viņi tur investētu pa 100 eiro, bet, nu, vismaz pa tūkstotim. Un mēs tā tad eh, mērķējam uz šiem investoriem, kas to jau ir darījuši iepriekš. Un ļoti bieži tā ir jauna nauda, nevis tā teikt tā saucamā vecā nauda, jo arvien vairāk cilvēki ir gatavi riskēt un likt galdā naudu. Uh, Un ja mēs to neadresējam tikai tiem, kas taisa miljonus, bet varbūt ir cilvēki, kam ir drusku vairāk naudas nekā nepieciešams savu ikdienas komfortu nodrošināšanai, uh, varbūt tieši šāda cilvēka piesaistīšana varētu būt veiksmīga. Un arī parlaments un, un, un komisija varētu tātad šos piemērus propagandēt, un tas varbūt varētu palīdzēt. Runāt par motivāciju un par to, kur būtu vieta privātam, kur publiskam finansējumam. Manuprāt, ļoti liederīgas ir līdzfinansēš, līdzinvestēšanas platformas, kurās notiek noteikta projektu priekšatlase, e, kur tirgus reaģē uz to, vai šis projekts, nu, vai tam ir nākotne vai nē. Un tā kā tādā veidā mēs varbūt veiksmīgāk varētu šīs lietas attīstīt. Uh, Un um, pareizu aktīvu, teiksim, piesaistīšana un sadalīšana, um, nu, tieši, lai to veicinātu, vajadzētu piesaistīt publisko finansējumu un kā pēdējais runātājs sacīja par produktu dzīves ciklu, tas saīsinās tiesa, un mūsu uzņēmēji vai e, tie riska kapitāla nodrošinātāji vai biznesa angels, viņi to ļoti labi saprot. Ja jūsu uzņēmums ir veiksmīgi attīstījusies, kādā brīdī jūs sasniegsiet maksimālo iespējamo līmeni un pēc kāda laika uh, jūs uh, attīstība ies uz leju. Un ja mēs paskatāmies, piemēram, IKT jomu, informācija tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, bet arī citas jomas, medikamenti, terapijas un tā tālāk. Nu, tā kā ir nepieciešamas šīs te investīcijas, akciju kapitāla, investīcijas akciju kapitālā, jaunu tirgu atvēršana šiem uzņēmumiem, lai uh, sāktos atkal šī te augšu pejošā līkme. Nu, protams, kā cilvēki kļūst nervozi, ja kaut kas mainās, jo pārmaiņas vienmēr ir um, tādas, kas liek jums atstāt savu ierasto komforta zonu. Bet, ja mēs uh, pie tā piestrādāsim, mums būs laba nākotne investīcijām. Paldies! Es pavisam īsi atbildēšu uz jautājumiem. Par eh, investīcijām akcija, akciju kapitālā, nu, par to ir daudz runāts. Problēma ir tāda, ka katru gadu mums ir jauna skolu un augstskolu beidzēji, un ja viņi nav studējuši ekonomiku, viņi arī nezina, eh, kas vispār ir uh, riska kapitāls, un ja viņi stadīt, eh, studēja inženierzinātnes vai nemācās vispār, nu, tad viņi vispār neko par to nezina. Jūs par, parastā skolā mēs par to nemācam. Mēs nemācam, kas ir riska kapitāls, kas ir riska investīcija, kā mēs tiekam eh, galā ar kredītiem vai debetiem. Tā kā mums ir eh, par šīm lietām vairāk jārunā un cilvēki jāizglīto. Nu, vai ir uh, finansējuma vai ieguldījuma atmaksāšanās crowdfunding uh, jomā? Jā, protams, jo mēs piešķiram tā kā dotācijas, lai redzētu, ka kaut kas attīstās. Un mums ir uz uh, atmaksāšanos balstītas kampaņas, Eh, priekšpārdošanas kampaņas, kas arī rāda eh, ienākums. Beig beigās jums tā tad ir šis te veiksmīgais produkts. Nu, šis faktiski īsti nav investīcijas, tas drīzāk ir, nu, finansējums, ko jūs piešķirat. Un tad ir crowdfunding, eh, kur ir līdzdalība, platforma, mm, kur ir īpaša, teiksim, nu, birža Un, ja šie uzņēmumi vēlāk ir veiksmīgi un jūs esat šo akciju īpašnieks, eh, jūs, protams, gūsiet peļņu. Bet jautājums ir par to, vai uzņēmums kļūst veiksmīgs, vai tas ir saņēmis atbilstošu mm, palīdzību, lai kļūtu. Ir uzņēmumi, kas neattīstās tik ātri, kā uh, vēlētos. Uh, nu, ir jāskatās, tātad, kur investēt, vai šis uzņēmums attīstās tā, kā jūs gribat redzēt, vai ne nu, aizdevumi un uh, parādu finansējums, eh, tas arī ir finansēšanas veids, kas labi eh, darbojas crowdfunding ietvaros. Tas ir izcinājums daudz kam, tas ir izcinājums, piemēram, pašvaldībām, lai aizlapītu caurumus savā budžetā, piemēram, crowdfunding piekopja Parīzes pašvaldība Un tur arī, protams, ir iespējama eh, peļņa, noteikta peļņa. Nu, Business Angels nav vienmēr tik atvērti par to, ko viņi dara eh, publiski. Mums ir Parīzē kom, konference. Un mēs tiksimies ar Business Angel network vadītājiem Eiropas līmenī un, un Francijā. Un, uh, Ir svarīgi, lai šī mm, darbība notiktu um, kopā, piedalīsies arī vairāk biržu vadītāji, nu, tam visam ir jādarbos kopā. Un, protams, ka žēl, ka arī parlaments, piemēram, tur nelīdzdarbosies. Uh, mazajiem investoriem radīt stimuli nu tā, tā tad ir iespēja vai vismaz cerības gūt peļņu. Nu, tas, protams, ir nu, stimuls un cerības uz peļņu. Protams, ir svarīgi, bet nevienmēr tas ir pats svarīgākais, īpaši e, tiem, kas iegulda riska kapitālā. Nevienmēr tas notiek tīri finansiālu iemeslu dēļ. jo uh, emocionālais aspekts vienmēr ir klātesošs. Produktīvs cikls, protams, ir problēma. Man nav šeit eh, tādas viennozīmīgas atbildes. Nu, un ja ir jāiet uz banku, protams, jums ir jāpapuls, jums ir jāiet uz banku, jums ir jāpārvalda šis te finansējums un tā tālāk. Un ja ik pēc diviem gadiem jums ir jāmeklē atkal finansējums, nu, tas uh, prasa daudz darba. Uh, crowdfunding ietvaros uh, tas nav savādāk. Jums ir jāveido kampaņa, jums ir jāizveido tīkls, jums potenciāli. Uh, ir crowdfunding platformās gada uh, griezumā vairāk kārti jāstrādā, lai varētu piesaistīt nepieciešamo finansējumu. Bet ar uh, tādām, nu, mm, saprātīgām pūlēm jūs gadu laikā, nu, tiesa nelielu, bet uh, noteikti finansējumu apjomu varat nodrošināt. Mm, public Support Funds, uh, valsts atbalsta fondi, jā, nu valdībām kaut kas būtu jādara. Uh, Lielbritānijā ar uh, Lielbritānijas biznesa banku bija ļoti interesants piemērs, kur 30 miljoni tika piešķirti crowdfinancing aizdev, tātad aizdevēju platformām. Tātad, kur tika piesaistīti uh, mazumtirzniecības uh, sektora uh, tātad investori un tad caur banku šie līdzekļi tālāk pārdalīti uz uh, crowdfinancing platformām. Nu, un jāsaka, ne katrs uzņēmums savukārt var vērsties uh, pie šīm te uh, crowdfinancing, crowdfunding, jo nu, visas šīs platformas darbos ļoti atvērti, un jums ir jāiet un jāstāst atklāt, ko jūs gatavojaties darīt. Un, nu, nav, jau tā, nav jau tā, ka viss, kas tur darbojas, tā viens skatās, lai nospertu kādam citam idejas, bet nu, ir cilvēki, kas nav gatavi nu, pirms produktu laišanas tirgū par to atklāt stāstīt. Un e, intelektuālās īpašuma tiesības nevienmēr tiek aizsargātas šādā veidā. Cilvēki kas eh, izgudroja riteni, piemēram, nesaņēma nekādu samaksu par uh, savu um, ieguvumu. Un uh, cilvēks, kas ir izdomājis kādu īpašu valodu, arī varbūt nē. Varbūt ne visas lietas ir jāaizsargā. Un uh, ir iespējams veidot kaut ko, kas veiksmīgi var darboties, arī īpaši nenodrošināties pret uh, autotiesību pārkāpumiem. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem! Tā kā man ir pienākums uzrakstīt secinājumus pēc sanāksmes vakar, kad tikās mūsu parlamenta komiteju vadītāji ar eh, komisāriem. Uh, es vēlētos lūgt līdz priekšsēdētāju, pirmo vicepriekšsēdētāju Patriciju Tojas kundzi vadīt uh, mūsu uh, tātad uzklausīšanas trešo daļu. Bene, continuiamo, continuiamo questo eh, interesante. Ļoti jauki. Mēs varam turpināt šo uzklausīšanu. Pirmās divas eh, daļas ir beigušās, tagad ķersimies klāt trešajai. Tā ir īpaši svarīga mēs uzklausījām daudz ko par finansu pusi, un tagad mēs runāsim par potenciālu atvēršanu inovatīva pieeja, kā mēs varam veicināt MVU potenciālu un kā to var iekļaut Eiropas uh, ekonomikā. Pirmais runātājs ir Žēvas Kanselos, startup Lisb Lisabona izpildirektors. Lūdzu. Good morning. Thank you, uh, Mr. Chairman. Labrīt! Paldies par šo uzaicinājumu. Startad Lisabona ir uh, privāta asociācija, un tās mērķis ir sniegt palīdzību uzņēmumu veidošanai Lisabonā. Mēs darbojamies trīs gadus Mēs esam tāds kā inkubators un mums ir atbalsta funkcijas. Mums ir trīs ēkas Lisabonā un mēs katru dienu sniedzam konsultācijas, kā arī piekļuvi investīcijām un reklāmai. Tad kopumā sakot, mēs neveidojam zināšanas vai zinātni. Uh, bet mēs izmantojam šīs zināšanas un pārvēršam par produktu vai pakalpojumu. Mūsu galvenais uzdevums ir atrast līdzekļus, identificēt klientus tehnoloģiskos uzņēmumos. 2012. gada februārī mēs sākām darba un, darbu, un kopš tā laika mēs, mēs esam saņēmuši apmēram 3000 pieteikumus no visas pasaules. Uh, Mēs esam strādājuši ar uzņē, uzņēmumiem no 28 valstīm, un mēs esam snieguši atbalstu apmēram 120 uzņēmumiem. Mēs katru dienu strādājam apmēram ar 70 uzņēmumiem, un, un apmēram gadu katrs uzņēmums ar mums sadarbojas. Tie uzņēmumi, par kuriem mēs tagad runājam, sākumā mm, atradās digitālās ekonomikas sektorā, darbojās ar internetu, mm, tīklu, programmatūrām, bet tagad mēs pielietojam to pašu atbalsta metodu gan e, komercijas, gan turismu uzņēmumiem. Mēs atvērsim jaunu ēku, un tur mēs strādāsim ar produktiem, produktu uzņēmumiem, kas jau ir, kas jau darbojas. Kā es sacīju, mēs atbalstām apmēram 90 uzņēmumus, un viņi, viņi ir radījuši 160 darba vietas Lisabonā, un pat tas ir par spīti ekonomiskajai krīzē valsti. Mums ir apmēram 70 konsultanti, tas ir arī pamats mūsu darbībai jo viņi ir ļoti būtiski, un šie konsultanti ir cilvēki, kuri paši ir uzņēm, uzņēmēji. Viņi izvēlas uh, uzņēmums, un viņi palīdz šiem uzņēmumiem ikdienas darbībā. Bieži vien tie ir sākotnēji investori vai klienti. Kā um, konsultāti uh, Mums ir administratori, konsultāti un e, uzņēmēja darbība ir kļuvusi par prioritāti Portugālē un tā, ir, tā tiek ļoti veicināta. Mēs esam koncentrējušies uz jauniešu nodarbinātību un portugāļu uzņēmēji ir iesaistījuši presa vietējās pašvaldības valdība ļoti strādā šajā virzienā. Uh, Mēs strād, sadarbojamies arī lis, ar Lisabonas domi un vietējo domes banku. Viņi ir eh, snieguši mums savas telpas, lai mēs varētu sniegt konsultācijas uzņēmē, uzņēmējiem. Ir vairāk pilsētas uzņēmumu, eh, uzņēmumu kas darbojas pilsētā Microsoft, Price, eh, Water un citi pie nāk no 28 valstīm, e, darbojas apmēram 30 tirgos. Mūsu uzņēmums cenšas panākt to, kas, m, mm, kam vajadzētu pievērst uzmanību visā rietumērēpā. Mēs cenšamies izmantot ekosistēmas spēku. Vismaz mūsu atbalstītajos sektoros ir uzņēmumi, m, mm, aug kopā ar saviem investoriem un klientiem. Un piemērs ir silīcija ielēja. Daudzi uzņēmumi ielējā ir izveidojušies Bostonā un pārcēlušies, un es domāju, ka to mēs varētu izmantot. Mēs esam Eiropā nodarbojušies ar zinātni, pētniecību un zināšanām, bet tagad ir jāiet uz nākamo soli Mums ir jāinvestē eh, līdzīgi resursi, lai veidotu klientu bāzes un pētniecības bāzes, kas ģenerē darba vietas un resursus. Resu, eh, Portugālē eh, universitātes nedarbojas ar uzņēmēju vai darbību. Mums ir tehniskās universitātes. Uh, un e, viņi darbojas Eiropas ziemeļos. Uzņēmumi saņem e, augstākas algas, ja viņi strādā ārvalstīs. Un Portugālē ir liels bezdarbs, un tāpēc pašlaik ir grūti pie, pierunāt cilvēkus veidot savus uzņēmumus. Ja viņi redzētu, ka varētu nu, vairāk nopelnīt, kaut ko darāt, bet, nu, pie tā mēs strādājam. Daudzi uzņēmēji ir jauni, apmēram 28 gadi, viņi ir profesionāļi. Viņi bieži nāk no lieliem uzņēmumiem, no McKinsey, Seks, no bankām, no komunikāciju uzņēmumiem. Un ja viņi zaudē darbu, tad viņi veido savu uzņēmi, uzņēm, uzņēmumu. Tātad tas ir tāds laiks viņa dzīvē, kad viņi var eh, kaut ko uzsākt, ne, neradot briesmas savai ģimenei. Mum, mēs Portugālē esam apskatījuši uzņēmē darbības finansējumu. Mēs to turpinām darīt un mēs sadarbojamies ar universitātēm, skatāmies, kāda ir rezultāta. Akadēmiskā pasaule ir ideāla, lai izveidotu produktu, bet varbūt, ka tā nevar izveidot uzņēmumu, jo uzņēmumiem jāspēj darboties ārējā pasaulē, vietējā kopienā. Uzņēmēja darbības pieredze nevienmēr sakrīt ar akadēmisko pieredzi. Mums ir jātīsta eh, uzsākuma eh, ekosistēmas, un mums ir jādarbojas arī reģionos nākamajā gadā. Mēs esam sadarbojušies ar skolām un universitātē. Mums ir inkubātoru tīkls specifiskos sektoros, ekonomiskos sektoros, un katrs sadarbojas ar dažādiem investoriem, organizācijām un konsultantiem. Mēs cenšamies nodrošināt to, lai vietējās pašvaldības un reģionālās iestādes iesaistītos uzņēmē darbības veicināšanā digitālajā ekonomikā, atvērtajā pasaulē. Mēs cenšamies iesaistīt arī universitātes ne tikai Portugālē, bet arī ASV un apvienotāju karalistē. Un, protams, arī vietējās pašvaldības. Mēs redzam, ka jānodrošina, lai lieli uzņēmumi arī pieslēgtos, tehnoloģiski uzņēmumi. Mm, tie nav tikai lielu uzņēmumu nākotnē aizmetņi, bet arī nodarbojas ar inovācijām. Lielas Eiropas firmas, tām ir jāsaprot, ka jo vairāk inovāciju viņi saņems no šiem te jauniem uzņēmumiem, jo ilgtermiņā gūs lielāku labumu no šī, šādiem uzņēmumiem. Ja paskatāmies uz silīcija ielējas paraugu, mm, lai gan Portugālē, varbūt mēs varēsim sacensties ar viņiem. Mums jāpierāda, ka uzņēmē darbība nav kas, kaut kas tāds, ko var pieņemt kā paši par sevi saprotam. Ir jāparbauda idejas, pirms tās ievieš dzīvē, un mums vajag firmas, kuras ir tam gatavas un idejas, kuras var ieviest. Uzņēmēja darbībai nevienmēr ir līdzekļi tam, un valstīm vajag veicināt kultūru, kur cilvēki var izmēģināt produktus un idejas. Šī ir pirmā uzņēmēja paudze Portugālē un daudzās citās Eiropas valstīs arī. Varbūt mums ir zemāka kvalifikācija nekā konkurentiem, bet mēs cenšamies um, panākt, lai produktu nacionālā tirgu varētu konkurēt arī starptautiski lai mēs atbilstu starptautiskiem un vidas standartiem. Šī pau, šai paudzē vajag inovatīvāku pieeju no valsts, lai būtu caurskatāmība, pieejamība, lai jaunie uzņēmumi tiktu vairāk ņemti vērā, jo MVU atbil, eh, nodrošina 50% no darba vietām 40% no šiem uzņēmumiem dažos gados bankrotēja līdz 12. gadam. Mums vajag valsts politikas, lai tās veicinātu darba vietu veidošanu, tāpēc mums jāmudina jauni, jaunu uzņēmumu veidošanos un to attīstību. Pagājušajā mēnesī viena no mūsu firmām vinēja eh, jaunu uzņēmumu balvu. Un šo balvu atbalstīja arī mūsu organizācija. Mūsu loma, mūsu ikdienas cīņa ir censties nodrošināt to, lai firma varētu digitālajā ekonomikā attīstīties par Eiropas lielumu firmu, lai varētu konkurēt visā Eiropā. E Paldies! Un tagad vēlos dot vārdu doktoram Oliveram Fromam no Unikasel transfer. Esam uzklausījuši ziņojumu par universitāšu lomu universitātēm eh, ir sava loma pildām, bet dažkārt arī tās jūtas ierobežot, cik lielā mērā tās mums var palīdzēt. Varbūt jūs, kā universitātes profesors, varētu pa pakomentēt to. Paldies. Jā, ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder, vielen Dank für die Möglichkeit. Jā, liels paldies par šo te iespēju pastāv iepazīstināt jūs ar to, ko Kasels universitāte šajā eh, sakarā ir atklājusi. Mēs esam viena no trīs tām pamata universitātēm, kas veic uh, fundamentālo uh, eh, spētījumus. Un es vēlētos pastāstīt, kādus pētījumus mēs esam veikuši uzņēmē darbības jomā un uh, Eh, kādus pētījumus mēs atbalstam. No vienas puses, eh, mē, mēs eh, skatāmies, kā mēs varētu vairāk sniegt šo te uzņēmējiem izglītību un kādus pētījumus varētu veikt. Un uh, uzņēmumi tiek veidoti, piemēram, strādājot pie jauniem produktiem, jaunām metodēm, jauniem procesiem vai kaut kādiem gudriem, viediem biznesa modeļiem, jo uh, Tas var notikt tādēļ, ka ir pētījuma rezultāti, kas ļauj to darīt, vai ir īpaši talantīgi studenti. Un pat tie, kas izkrīt no universitātes un nebeidz to, eh, tomēr eh, ir kaut ko gūši līdz ar to. Eh, nākotnē varbūt tieši universitātes ir tās, kas ir atbildīgas par vairāk jaunu MBU veidošanu un atbalsts uzņēmē darbībai veido daļu no strateģiskās uh, universitāšu attīstības, un līdz ar to universitātēm tas būtu jāņem vērā, veidojot savu stratēģiju, uh, zināšanu nodošanu, un tā ir lielā mērā saistīta ar jaunu uzdevumu veidošanu uzņēmēja darbības jautājumi jau atrodas universitāšu uzmanības lokā, bet ne viss ir sapratušas, ka ir jāatbalsta arī uzņēmēja darbības uzsākšana Eh, pretstatā eh, tīri akadēmiskam darbam. Mums ir 380 uzņēmumi Kaselē, kas kopēji darbojas veicot pētījumus. Tas ir tā kā tāds bioktops ap universitāti, kas darbojas arī eh, pētnie, zinātniskās pētniecības jomā. Ko būtu nepieciešams darīt? Būtu sistemātiski uh, jāaplūko iesniegumi um, uzņēmēja darbības idejām, mums ir jāveido šī te uh, uzņēmēja darbības sākuma kultūra, un, protams, tas nenozīmē katram profesoram jādibina uzņēmums, bet ir jābūt atklātiem pret ideju. Uh, pret inovācijām, un zinātnē arī ir kaut ko parādās sabiedrībai. Gal galā eh, ļoti daudz nodokļu maksātāju naudas nonāk zinātnieku, teiks, nonāk zinātniekiem, pē, viņu pētījumiem, un līdz ar to pētījumniekiem ir jābūt atklātākiem un viņiem arī jāskatās, ko praktiski var da darīt ar viņu rezultātiem, kā var konvertēt, kā var pārvērst šos rezultātus, kā tos praktiski var piemērot. Un mēs eh, skatāmies uz uzņēmēju darbību un ir ehm, ļoti svarīgi mm, lai šīs te zināšanas, lai šī te domāšanas veids, kā zinātniekam, tā ir tāda plaša pieeja. Mums ir jāveido jauno cilvēku domāšana tā, lai viņi, domāšana tā, lai viņi varētu uzņemties projektus un tos realizēt. Nav svarīgi mm, prast tikai uh, realizēt produktu, bet jums ir um, radoši jāspēj domāt, uh, pat tad, ja strādāja, teiksim, lielā transnacionālā uzņēmumā vai, vai sociālajā jomā vai vēl kur citur, jums ir jāspēj uzņemties risku. Nu, gan ne visi pasniedzēji eh, augstskolā ir gatavi uzņemties eh, šādu pieeju. Nu, teiksim, mākslas skolā biznesa ideja izbīdīšana neveicas sevišķi labi Bet, eh, ja jūs vēlaties apmācīt cilvēku, kas ir spējīgs radīt produktu, kas balstās uz mākslas dizainu, tad, eh, iespējams, jūs varat gūt labākus mm, panākumus. Tam ir jābūt saistītam ar eh, pētnieku pamat interesēm. Tad viņi ieinteresējas, un tādēļ svarīgi, lai šāda sistēmu uh, Um, vadību uzma, uzņemtos pašas universitātes un inkubātori varbūt nav vienīgais veids. Tad, kad jūs veidojat kaut kādu jaunu uzņēmumu centru universitātē, jūs sūtat signālu uh, par to, ka universitāte patiešām ir iesaistījusies šo te jaunu uzņēmumu veidošanā, nevis uh, šie uzņēmumi vienkārši tiek paciesti. Tas ir tātad šis te pieejas viens no variantiem. Tālāk, kā mēs varam šo ideju potenciālu realizēt un kādā veidā tas būtu atbalstāms. Ir eh, universitātēm divi riski. Eh, kaut kas tiek attīstīts tic, un nevienam tas nav vajadzīgs. Un tā tad eh, zinātnieks eh, savā šaurajā lociņā eh, kaut ko tur ir mm, nu, izradījis, un tas beigās nevienam nav uh, vajadzīgs. Nu, tas ir uh, pamat eh, zinātnes eh, pētījumu pieejas eh, svarīgs aspekts. Svarīgi, lai jebkura ideja, lai arī cik nenobriedusi tā būtu, lai tā mm, tiktu kaut kādā veidā izbīdīta praktiskajā pasaulē un notiktu informācijas apmaiņa ar ārējo pasauli. Nevis eh, nevajadzētu tur sešus mēnešus auklēt kaut kādus tur biznesa plānus, bet uzreiz vajadzētu iziet eh, tautās, tā teikt, un noskaidrot, ko tad es un varētu izdarīt ar savu jauno produktu, cik par to jūs būtu gatavi maksāt. Uh, Mums ir tā saucamās ideju konkursi. Tie nav uh, biznesa projektu vai modeļu konkursi, bet ideju konkursi. Un te nav do, ideja par to, mm, kur ir labākā ideja, bet uh, mērķis ir sabiedrībai parādīt uh, šīs te idejas un nodibināt attiecīgus kontaktus. Nākošā lieta, kas ir svarīga, ir kontaktu veidošana starp jauniem uzņēmumiem un uh, jau uh, nostiprinājušos uh, ražošanu. Un tādā veidā uzņēmumu konkurētspēju var tikai veicināt. Un te ir sv svarīgi veidot arī šo starptautējo uzticēšanos, uzņēmējdarbības tīklus, ko ir izdarījis, piemēram, tā saucamā uh, uzņēmēju padome, mm, kurās eh, jaunie uzņēmēji var uh, līdzdarboties eh, dažādos eh, palīdzības sniegšanas tīklos un tā tālāk. Pastāv, protams, tirgus riski, kas ir saistīti ar finansēšanas riskiem. Daudz, kas šodien par to ir teikts, bet es gribētu uzsvērt kādu punktu, kas izskanēja iepriekšējā um, raundā crowdfunding. Tas ir jauns um, finansēšanas, kas ir pavisam nesen sāks sācis attīstīties, eh, tātad tas nav īsti investīciju finansējums. Mm, tas neģenerē naudas līdzekļus, bet drīzāk palīdz nodibināt tirgus kontaktus. Un mūsu tirgiem tas ir vajadzīgs, lai varētu veikt priekšfinansēšanu produktiem, jo ir jānopērk kaut kāda izēja materiāla, pirms produkts tiek sarežģots, un mēs esam pirmā universitāte e, Vācijā, kas ir izveidojis šādu crowdfunding platformu, tas ir savā ziņā aizlāpījis vienu tukšo e, vietu kas ļauj varbūt apmaksāt e, tādu projektu ražošanu, ko nevar finansēt ar tradicionāliem līdzekļiem. Tā kā tādā ziņā crowdfunding ir lielisks instruments un to uh, nevajadzētu ar pārmērīgu regulējumu tā tad ierobežot. Un paldies par jūsu uzmanību. Grazie, grazie per questa interesante esposizione. Lielas paldies par jūsu interesanto prezentāciju. Un nākamais runātājs ir Kārla Van Stenberga no Beļģijas. Jums desmit minūtes tiek dotas. Paldies! Labrīt! Paldies, ka es varu šeit izteikties. Paldies par ielūgumu. Es varu pastāstīt par Beļģijas inovatīvu kompāniju. Materiālais ir Beļģu uzņēmums, kas dibināts 1990. gadā, un to vada arī dibinātājs, viņš ir izpildirektors joprojām. Ja Mēs sākām uzņēmumu ar, kopā ar draugiem no universitātes. Uzņēmums ir pamatīgi izaudzis. Un mēs esam iekļuvuši arī firmu topā šogad. Mēs vairs neesam MVU, bet tas nav mainījis divas pamatlietas. Pirmkārt, mēs joprojām esam uzņēmējdarbības firma. Mēs gribam attīstīt produktus, tehnoloģiju, gribam attīstīt jaunus horizontus. Otrkārt, mums ir interese turpināt tehnoloģisko inovāciju. Tas ir skaidri redzams no produktiem. Mēs darbojamies 3D printēšanas Um, jomā jūs redzat bildēs, tur ir paraugs tam, kas ir 3D medici, e, modelis 1990. gados, un tad jūs redzat e, ļoti nelīdzenu virsmu, kas toreiz noderēja ķirurgiem un kliniskajiem pētniekiem, lai varētu tur ārstēt pacientus. Uh, bet daļēji pateicoties finansējumu no Eiropas Savienības, mēs esam ar vienu uzlabojuši tehnoloģiju un esam nokļuvuši jau līdz eh, šādai mm, eh, printēšanas eh, metodei. Tad mēs izmantojam medicīniskos datus un tad ķirurgi var veikt pētījumus, var arī izveidot Eh, implantus, kas ir specifiski eh, orientēti kādam konkrētam cilvēkam. Kā jau teikts, varbūt pirms es eh, pievēršos pētījumiem un attīstībai, jūs redzat ekrānā pašlaik viens no dzirdes aparātiem. Un šī industrija Mēs esam pēdējos desmit gados ir, eh, ir pārgājusi no klasiskās ražošanas uz 3D printēšanu. Nu, to izmantojam gan mēs, gan arī citi. Pētniecība un attīstība. Eh, tie ir izšķiroši faktori mūsu uzņēmē darbībai. Mēs uh, mūsu apgrozījuma lielu daļu ieguldām apgroz pētniecībā un attīstībā, mēs gluži paši visu nefinansējam. Liela daļa no ARD finansējuma nāk no ES finansētiem projektiem. Tie mums ir palīdzējuši īstenot ļoti jauku, labus tehnoloģiskos risinājumus. Varbūt pavisam īsi, jo mans uzstāšanās laiks ir ierobežots. Te ir sketčs, ko nozīmē 3D drukāšana. Tas, tā ir metode, kā ražot fiziskus objektus. Tas ir pretējs klasiskajam ražošanas modelim 3D. Printēšana ir konstruktīvs veids, kā tiek veidots produkts kārta pa kārtai tiekot klāt um, ar vienu jaunu kartu. 3D printēšanas uh, lietā ir jautājums, kā tad tiek finansēts risks, riska finansēšana, riska kapitāls. Cilvēki domā, ka 3D printēšana ir uh, tāds aparāts, kuras nospiež podziņu un uh, man tiek izrukāts mans, eh, mana prece, un viss gatavs, bet tā gluži nav. Uh, uh, mašīna izprintēs to, ko jūs viņai iedodat, un ja jūs viņai dodat kaut kādu raņķi, tad raņķi viņa arī izprintēs. Un uh, 3D biznesa modeļus var izmantot šai rūpniecībā. Viss acīm redzamākais, protams, būtu, ka es investēju, investēju daudz šādu aparātu iepirkšanā. Tad es uzstāru šos aparātus un nodarbinu cilvēkus, kas ar tiem prot strādāt. Tas ir, protams, viens no veidiem, kā var sākt uzņēmēt darbību 3D printēšanā, taču tas nav vienīgais. Es domāju, ar ekonomikas digitalizāciju Mēs esam piedzīvojuši, ka tā pieaug spēkā, jo arī citas iespējas, kā var sākt 3D um, uzņēmē darbību. Viens no tiem ir tiešsaistes platformas izveide. <clears throat> Tā ir uh, atvērta dizainveidotājiem, viņi tur var uh, uh, augšupielādēt savus dizainus, un tā var veidot jauns uzņēmums. Esam, piemēram, redzējuši, uh, ka mūsu tiešsaistes platformas klienti, sākot no printē, sākuši no printēšanas saviem draugiem, ģimenē, un tad tālāk ir kļuvuši par uzņēmumu. Un interesējas, kā var panākt savu projektu izplatīšanu Eiropā vai pat vēl tālāk, pamatoties uz šo platformu, kas ir pieejama man. Lai ko mēs darītu? Vai tā, te būs kāda medicīnas risinājuma, vai ir eh, rūpniecības risinājuma, vai eh, B2C kontakti? Galvenais ir mūsu darba kvalitāte. Un tā kā mēs arvien runājam par eh, relatīvi jaunu tehnoloģiju, ir daži iespējamie trūkumi, tehnoloģijā, kuras mēs vēl neesam atrisinājuši, mēs mēģinām to panākt. Neatkarīgi no visa tā un no visiem izaicinājumiem, kas mūs gaida šo šķēršļu pārvarēšanā, mums ir jādomā par mūsu produktu kvalitātes nodrošināšanu. Es tagad gribu pievērsties kam pavisam citam, atstājot materialize uh, stāstu. Aiz muguras eh, es arī stāstīju, ka šis uzņēmums ir dzimšanas vieta citiem uzņēmumiem. Tagad vēlos pievērsties izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies nevis kā mazais vidējais uzņēmums, bet kā novatoris, inovatīvs uzņēmums. Te var runāt par likumdošanu šēršļiem, nosaukšu dažus. Ar 3D printēšanu pastāv iespēja izdrukāt jebkādu dizainu. Eh, mēs to skenējam, izveidojam digitālo failu, nevis to viedojam ar inženieru spēkiem. Jūs redzat trīs D dizainu, eh, tas ir kups, viens no tiem, kas tiek izmantots filmās. Super H cube to sauc. Un, uh, lūk, mūsu dizainers to ir izveidojis, un tas tika izprintēts. Šodien tiesība akti ir pavisam neskaidri par to, kāda ir mūsu atbildība kā produktu veidotājiem. Vai varbūt varētu būt uh, intelektuālā īpašuma pārkāpuma arī šeit nav nu, skaidri novilktas uh, robežas. Te jūs redzat uz ekrāna ķirurģisku um, ģidu, ja tā varētu sacīt. Tas produkts, kas izdrukās 3D, tas ir pamatojoties veidots uz uh, pacienta uh, datiem, un tas tiek izmantots uh, ķirurģiski iejaucētos nodrošinot ortopēdisko atbalstu, tātad šai gadījumā ir gūžas kaula lūzums bijis, un te pacients var redzēt kāds būs viņa implants, un tad var pārbaudīt, vai tā lielums būs pareizā izmēra. Un ir ierobežots, uh, tiek samazināts laiks, cik ilgi tiek veikta šī ķirurģiskā eh, operācija, un tad arī ātrāk atvesļojas pacients. Un šeit mēs saskaramies ar jauno tiesību aktu projektu par eh, medicīnas ierīcēm un tur ir e, noteikumi par īpaši izstrādātiem, katram pacientam atsevišķi izstrādātajiem medicīniskām ierīcēm. Un te mēs redzam, ka tas tiešām 3D printing radīs problēmas pacientiem e, no juridiskā viedokļa. Pacientiem ne īpaši izstrādāti, izstrādāts ierīces, kas tiek plašāk, e, plašmēroga pamatveidot. Tālāk. 3D printēšanas piespēdīs pārdomāt šo piemēru pielāgošanas ražošanu. Un būs jāsaprot, cik ir liela pielie, pievienotā vērtība pacientiem ar retām slimībām. Ir tā teikt nodrošināts, ka šāds ierīts var veidot, kas var uh, tik pārdodas Eiropas tirgu, ne tikai nacionāla tirgu. Piekļuve Eiropas tirgu dažiem no šiem ļoti inovatīvajiem medicīniskiem instrumentiem ir ļoti grūti. Ar Eiropas Savienības eh, atbalstu arī finansiālā ziņā un ar to iespēju, ka mēs varam darīt to, ko mēs domājam, mēs spējam darīt, ar jū, ja jūs līdzfinansējat jaunu tehnoloģiju attīstību, bet pēc tam nesniedzat juridisko ietvaru, saskaņā ar kur šie jaunie produkti var tikt laisti tirgū, tad tas ir absurdi. Un tas tiešām ir žēl, ka tā tas ir. Un tad tā rezultāts būs tāds, ka daudziem cilvēkiem kas varētu iegūt nopietnu pievienoto vērtību no inovatīvajām jaunajām aplikācijām, būs spiesti bez tā iztikt. Tas ir implants, gūžas implants, kas tika izstrādāts. Tātad tā izprintēšana prasa 5 stundas, taču tā uh, dizainēšana prasīs 95 stundas. Sešus gadus Lēvens universitāte sadarbībā ar Materialize un Remobilive uh, eh, eh, izstrādāja kopīgiem spēkiem šo instrumentu. Mēs to izstrādājam vēl vairākiem simtiem pacientu, taču tagad mēs nevaram to laist tirgu, tāpēc, ka ir cenas ierobežojums, kur dēļ mēs nevaram to laist tirgu. Un tas ierobežojums no juridiskā viedokļa bija Beļģijā. Ja mēs pārvarēsim šādu šķērstu Beļģijā, tad tādam pašam procesam mums būs jāiet cauri jebkurā dalībvalstī un būtu jābūt kaut kādam risinājumam šim, šai problēmai. Un noslēgumā visam ātri vēlos jums parādīt tiešsaistes aplikāciju, ko esam izveidojusi industriālām aplikācijām Grip, e-Grip. Mēs arī domājām par eh, ražotāju atbildību, to es jau pieminēja, ja mēs turpināsim šos produktus tirgot. Tātad es nosaucu četrus izaicinājumus, un tagad es gatavu jūs jautājumiem. Paldies! Grazie, abbiamo anche raccolto la sua preoccupazione. Lielas paldies! Turpin priekšsēdētāji. Es domāju, mēs saprotam jūs bāžas par likumdošanas jomu medicīnas ierīšu ziņā. Šis nav gluži pareizais fórums, kur par to runāt, taču esmu pieviksējuši, ko jūs sacījāt, un mēs zinām, par kur tiesību aktu jūs runājat. Debakar kungam ir sakāms, kas lūdzu. Prosigvīrē. Priego. Thank you, thank you, chair. Paldies priekšsādātāji. Un vēlreiz paldies trim runātājiem par uh, iespaidīgu rakstiskajām liecībām. Es domāju, no nu, jūsu uzstāšanās ir skaidrs, ir arī tas, kāpēc mēs šeit noturējam šīs debatas šorīt. Mēs gribējām dzirdēt praktiķus, cilvēks, kā, kas kaut ko dara un kam ir eh, darīšana tiesību aktiem, kas šeit un citās Eiropas iestādēs tik izstrādā. Es domāju, no jūsu sacītā ir skaidrs tas, ka kaut arī mēs mēģinām daudz ko ņemt vērā ņemot vērā to, kādu lielu lomu var būt inovatīviem maziem vidēju uzņēmumiem, mēs tomēr sekmes neesam guvuši. Šai ziņā man ir pāris jautājumi par tehnoloģisko pārnesi. Vēl ar vienu ir redzams, ka Eiropai neizdodas pa padarīt eh, modeļus par veiksmīgiem produktiem, kā tas ir citos reģionēs. Dažādas universitātes pētniecības centri ir izstrādājuši tehnoloģisko pārnesi, uh, no cilvēkiem uz departamentiem un lai palīdzētu šai sistēmai, taču viegli tas nenāks, dažkārt ļoti grūti. Ir arī tādas iniciatīvas, kas ir daudz augstākā līmenī, piemēram, nacionāla vai pat Eiropas līmenī. Pavisam vienkāršs jautājums. Vai jums šķiet, ka tehnoloģiskai pārnesēji ir jāpaliek tuvu universitātiem, pētniecības centriem, vai arī jūs uzskatāt, ka nacionāla līmeņa vai pat Eiropas līmeņa tīklu izveide varētu nākt par labu? Otrais jautājums diskusijas, kurām jūs pievērsāties. Proti, tad, kad jūs kādu preci gribat laist tirgū, tad Eiropas iekšējais tirgus vēl ar vienu nav pabeigts. Un tas mums ir pamats pašām, un arī šodien ar bāzi, bažām ir novērojams, ka dalība valstis drīzāk ir protekcionistiski noskaņots nekā gatavs pavērst savu tirgu. Arī tas mums būtu jāņem vērā un jāmācās no jūsu sacītā. Pēdējā lieta, ko gribētu uzdot mačēlēs pārstāvēji. Jūs esat izgājis cauri visai programmai no MVU līdz uh, biržā kotētai, kotētam uzņēmumam kura izaugsmes fāze jūsu gadījumā bija visgrūtākā, vai tā bija saistībā ar piekļuvi finansējumam, vai te ir runa, piemēram, par eh, uzņēmumu pašu sākumu vai vēlāk, ņemot vērā jūsu aprakstītās grūtības, skaidrs, ka bija vairākas fāzes, kura visgrūtākā bija jūsu skatījumā, sākumā, pa vidu vai beigās. Paldies! Paldies! Vārds nākošajai runātājai, Kalas kundzei, paldies par jūsu uzstāšanos prezentācijā. Man ir viens jautājums par vienu ES tiesību aktu, kas pat labam tiek apspriests šeit. Runa ir par tirzniecības noslēpumiem un par to aizsardzību. Komisija savā ietekmes novērtējumā ziņo, ka tā iestājas par MVU un jauniem uzņēmumiem, jo tiem nav tik daudz naudas aizsargāt savus nu, noslēpums ar patentu palīdzību. Vai jūs atbalstāt šo viedokli, vai jūsu skatījumā šāda veida tirzniecības ražošanas noslēpuma aizsardzība var izveidot šēršus tirzniecībai? Paldies! Grobači kungs. Let me speak in my language. Es izteikšos savā valodā saka Grobarčika kungs. Liels paldies! Iesākumam es gribētu Vaskons Celos kungam uzdot jautājumu par inkubatoru. Par tiem inkubatoriem, par kuriem jūs iestājaties, ar kuriem jūs nodarboties Lisabonā. Ar kādām problēmām jūs tur saskaraties? Jūs sacījāt, ka jaunieši nevēlas izveidot savus uzņēmumus vairāku apsvērumu dēļ. Jūs tas arī uzskaitījāt. Viens no tiem ir tāds, ka sākotnēji nav nekāds algas. Protams, alga nav pats par sevi pamatlieta, jo viņi paši sev nodarbina, bet, nu, tā es sapratu jūs sacīto. Uh, Man ir jautājums, varbūt jūs mums varētu pastāstīt, ko jūs domājat, kādi ir apsvērumi, kāpēc neattīstās vai kāpēc nav iespēju e, veidoties jauniem uzņēmumiem. Man ir arī jautājums doktoram Fromam. Jūs sacījāt, ka tuvojas noslēgumam periods, kad pētniekiem bija jāizveido pašiem savs biznesa plāns un jāpieņem lēmums par uh, savu uzņēmumu attīstību. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kādai tagad ir jābūt zinātnieku lomai attiecībā uz uzņēmē darbību un uz šī uzņēmuma attīstības kontekstā. Un mans pēdējais jautājums ir Stenbergen kundze. Kad jūs attīstāt savu uzņēmumu, vai jūs prāt ir svarīgāk, lai būtu spēcīgāki ES tiesība akti vai mm, mazāk šādu aktu, var sakot, eh, attālināšanās no ierobežojumiem, kurus dažkārt uzliek šie tiesību akti. Varbūt jūs varētu mums sniegt savu ieskatu par to jūs kā uzņēmēji. Paldies! Grazie, e l'ultimo intervento. Per... Es pēdējais uzstāsies Zariņa kungs. Muito obrigado, senhora presidente. Vou também. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu savā dzimtajā valodā. Vēlos apsveikt visus runātājus. Es domāju, ka viņa prezentācija, prezentācijas ir pamats cerībām par labāku nākotni un um, tas ir ļauj saprast, ka viegli nenāksies, taču Eiropai tomēr būs viegli, e, tomēr būs iespējams nodrošināt jauno industrializācijas ciklu globālā līmenī. Lisabonas startup ir e, labs no tā vidē, ka tas atbalsta uzņēmējus, no otras puses tas ir arī pats uzņēmums. Tas izveido tīklu, gandrīz tādu kā franšīzi izplatot savu filozofiju. Un tam seko arī citas Portugāles pilsētas. Es domāju, partnerība ar citiem, citām organizācijām varētu arī izveidot tīklus, kas sniedz pa visu Eiropu. Es domāju, ka Eiropai vajadzētu uh, meklēt jaunus eh, partnerus un izveidot, eh, sameklēt simts partnerus katram partnerim. Ko jūs gaidāt no tiesību aktiem un institīvām, ko veido Eiropas Savienība, lai atbalstītu šādas tīklus, jo šie tīkli ir ārkārtīgi svarīgi? Tas, kas jau tagad ir pieejams atbalsta ziņā, un tas, kas trūkst, kas jūs skatījumā tā ir Ja to mēs gribētu dzirdēt no visiem runātājiem. Paldies. Parola per un, tu, un giro di risposte conclusivo. Pregherei oggi. Paldies. Tagad mēs labprāt uzklausītu noslēguma komentārus un lūdzu nerunāt ilgāk par trīs minūtēm. Eh, Protams, grūti būs atbildēt šajā laikā uz visiem uzdotiem jautājumiem. Paldies, saka Vaskoncelas kungs. Eh, mēģināšu atbildēt eh, uz eh, jūsu jautājumiem. Saskaņā ar manu pieredzi, un es jau vairākus gadus strādāju šajā jomā, ir simtiem dažādu iemeslu, un var jau būt ka dažus mēs varam mainīt, eh, nu, ir, protams, kultūras un tradīciju jautājums. Eh, cik cilvēki ir gatavi uzņemties risku, cik cilvēki ir gatavi iziet cauri bankrotam. Bet iespējams, ka tieši politiķi eh, varētu kaut ko darīt, lai novērstu uh, lieku birokrātiju, atvieglotu pieju finansējumam, novērstu likumdošanas eh, šķēršļus un tā tālāk. Tā kā eh, svarīgi tas, ka eh, ir jāspēj ne tikai uh, nodibināt uzņēmumus, bet arī slēgt uzņēmumus, pārtraukt tā darbību, neiekuļoties uh, milzu izdevumos. Uh, Visi šie jautājumi ir ļoti saistīti. Un ja mēs tagad paskatāmies uz rezultātiem, nu daudz jau to, protams, nezinu, bet Portugālē, Lisabonā mēs eh, jau necenšamies panākt kaut kādus īstermiņa rezultātus. Mēs sadarbojamies ar universitātēm, praktiski ar visām. Un universitātes ar vien vairāk interesēs eh, uzņēmē darbībā. Un, uh, cilvēkiem, kas izrāda interesi par darbu lielās kompānijās, mēs sakam, jā, bet jūs jau varat eh, dibināt pašu savu uzņēmumu, realizēt savus sapņus tā vietā, lai realizētu kāda cita sapņus. Un mēs jau pieredzam kaut kādus rezultātus. Ja mēs salīdzinām, piemēram, situāciju pirms trīs gadiem, kad es jautāju pirms trīs gadiem, cik bērnu grib savus uzņēmumus veidot, nu, kādi. Uh, 3-4 eh, bērni atbildēja, tagad eh, jau kādi 40-50. Tātad situācija mainās. Nu, ir jau, protams, eh, jaunieši, kas vēl strādāt Wall Streetā vai kaut kādās lielās starptautiskās kompānijās. Nu, savukārt, tagad daudz vairāk ir tādu, kas tomēr uzņems šo te risku veidot savu uzņēmumu. Un paldies arī Zariņokungam par komentāriem, viņam taisnība. Mēs uh, sadarbojamies ar uh, Bragas pilsētas pašvaldību un ar, veidojam šeit partnerattiecības ar citiem uzņēmiem mm, Portugālē. Nu, uh, mēs neesam saņēmuši Eiropas Savienības finansējumu un arī valdības finansējumu. Nu, tam ir vairāk iemesli, ja nevis tāpēc, ka mēs būtu pret šādu finansējumu, bet Lisabona mūsu šeit Eiropas finansējuma saņemšanas noteikumi nepieļauj visu tās finansēšanas formas, kādas mēs izmantojam. Mums ir vislielākais tehnoloģiskais un uzņēmē darbības potenciāls Lisabonā, un Tāpēc mums šī e, joma ir diezgan tāda auglīga un rezultatīva. Mēs neesam saņēmuši daudz e, kopienas finansējumu. Nu, varbūt, ka citās vietās tas būtu jāizdomā, e, jāizmanto, tas varētu radīt papildus darba vietas un tas varētu iesaistīt daudz jaunu cilvēku. Paldies, Framkungam vārds. Jā, paldies, jūs jautājāt par to, kādas ir grūtības ar patentu tirgiem un uh, kādas ir grūtības ar patentu iegūšanas procesu Eiropā. Te ir jāsaprot, ka e, universitāšu e, patenti ir saistīti ar e, tirgu un vispirms ir jā jāpierāda, vai šis te pētījums patiešām strādās un vai e, tas produkts patiešām ir, nu, tirgumu interesants. Un Vācijas e, universitātēm nav e, nekāda finansējuma, mēs no valsts nekādu naudu priekš tā nesaņemam un īstenībā arī zinātniekiem nav uh, potenciāli zināšanu uh, par šādu projektu realizē, realizēšanu. Tātad zinātnieki uh, strādā pie zinātniskā atklājuma, bet produkts tirgum tas jau ir tālāk jāizstrādā, jāizstrādā kā tirgus produkts, un tā ir pilnīgi cita uh, pasaule, un ar zinātniekiem tam vairs nav nekāda sakara, jo tur ir vajadzīgas zināšanas par metodiku, tur ir eh, jāzina šis te process un tā tālāk. Tur ir vajadzīgs tātad atbalsta budžets, lai to vispār varētu uh, realizēt. Un tas ir saistīts arī ar uh, riska uzņemšanos un uh, Valdība ir paredzējusi noteikti finansējumu piešķiršanu, bet, ja mēs runājam par tīrās zinātnes atbalstu, tad mums ir vajadzīgs atbalsts Eiropas līmenī. Runāt par šķēršļiem, nu, no universitātes viedokļa. Daudz, kas ir saistīts ar personību, tā tad ar zinātnieka, ar studenta personību, tātad vai viņam ir šis te uzņēmēja gars iekšā. Un mēs tiešām novērojam tātad, kas, kā tad veidojas eh, šīs cilvēks, kā mēs eh, varam nodrošināt eh, to, ka viņš izveid, nu, izveidojas kā tāds un pēc tam var, pēc tam strādāt tirgu. Un šī uzticība projektam un šīs uzticības trūkuma pārvarēšana tā vienmēr ir problēma problēma jebkuram uh, projektam, un katrā projektā šī situācija ir atšķirīga, un tas nevar dot tādu vispārēju atbildi par pilnīgu visu. Un par zinātnieku lomu runājot, es domāju, te varbūt tāda zināma nepareiza izpratne. Uh, zinātniekiem pašiem nav jāatbalsta pro, produktu, teiksim, projektu realizācija, bet, nu, protams, jāatbalsta zinātniekiem, viņi vēlas šādos te projektos iesaistīties. Un universitātes ir izveidojušas labu pamatu izmantot vai apko, apvienot dažādus finansējuma avotus, bet arī uzņēmumiem ir jāpiešķir savs līdzfinansējums. Grazie, grazie. E, L'ultimo intervento alla signora Carla. Paldies. Un e, visbeidzot e, Steinbergens kundzei, jā, pieeja finansējumam, mūsu pieredze e, kas attiec uz lielākām korporācijām, Nu, nevar eh, teikt, ka kādam eh, ir vieglāk, kādam ir grūtāk, vienkārši grūtības ir atšķirīgas. Eh, tas ir mazs, jauns uzņēmums, jums nav pieredzes, jūs nevarat pierādīt tiem, kas piešķir finansējumu, ka jūs varat garantēt kaut kādu atdevi no mm, investīcijām. Vidējiem uzņēmumam savukārt jautājumi un, eh, piemēram, rūpības eh, principi ievērošana un tā tālāk, šī izjautāšana par to, kā var nodemonstrēt atdevi no investīcijām, kādas rezultātus jūs varat apsolīt, tas reizēm ir grūti, ja jūs esat iesaistīti ilgtermiņa eh, zinātniskās pētniecības projektā. Uh, Un runājot par izstrādāt produktu, vispirms ir jāizveido tirgus šim produktam, tirgus, kurš līdz tam nav pastāvējis. Un līdz ar to mēs esam saistīti ar esošo realitāti, ka par velti nekādu naudu dabūt nevar, jo tie, kas ir investējuši, uh, balstoties uz jūsu, piemēram, iepriekšējo 20 gadu pieredzi, e, viņi tikai turp, investori tikai turpinās izdarīt lielāku spiedienu, jo viņi mm, gribēs, lai jūs pildāt savus solījumus. Un man nav uh, viegli pateikt, ka kādas uh, kategorijas uzņēmumu būtu vieglāk vai grūtāk kā citiem iegūt uh, finansējumu. Bija jautājums arī uh, par industriālo noslēpumu un Jā, tas ir šķērslis, tas ir saistīts ar izmaksām, patentu portfolio veidošana ir ļoti sarežģīta. Tā ir pamata realitāte. Ja jūs eh, kādu tehnoloģiju gribat patentēt, tad ir jāsaprot, ka kaut kādā brīdī šī tehnoloģija tāpat izies stautās tehnoloģija patentēšana kļūst arvien grūtāk. Un eh, šis, eh, šī problēma tikai palielināsies un ne tikai mazām, bet arī lielām kompānijām eh, radīs arvien lielākas grūtības, kā tālāk darboties ar patentiem, vai ir vērts vispār milzu naudu izgāzt par to, lai radītu monopols, un Uzņēmumi var piedzīvot dažādas uzbrukums, kas ir saistīti ar informācijas pieejamības faktu. Un nākošais jautājums. Vai mums vajag spēcīgāku regulējumu vai deregulāciju? Un arī šeit es nevaru sniegt tādu vienu viennozīmīgu atbildi. Tad, kad es eh, runāju par pacientu drošību, Es domāju, ka neviens nenoliedz, ka ir vajadzīgs uh, regulējums un striktas normas, kas ir attiecināmas uz visiem, kas vēlas tehnoloģiju izmantot. Taču es uh, dzirdēju, ka nav saprātīgi uh, apkraut cilvēkus ar bezgalīgu veidlapu aizpildīšanu. Uh, pilnīgi bezjēdzīgi un, protams, ka sabiedriskās kārtības jautājumi ir svarīgi, bet ir svarīgi arī pārmērīgi visu nepārregulēt, jo tad var vienkārši nokaut uzņēmēju darbības garu. Jā, liels paldies. Es atvainojos, ka jāatgādina par laiku, bet, diemžēl, mūsu laiks ir patiešām beigts dzies. Nezinu, vai referents vēlas vēl ko sacīt. Jā, debakera kungs, jā, man liekas, ka panelisti runāja ļoti skaidru valodu, un mēs apmēram stādamies priekšā, kas jādara nākotnē. Mēs zinām, kāda ir MVU loma e, ekonomikā. E, zinām, kāda sarežģīta likumdošanas slodze viņiem ir jāpacieš gan nacionālā līmenī, gan arī likumdošanā, kas nāk no Eiropas. Dzirdējām arī par to, kāda ir privāto investoru uh, loma, nodrošinot, piemēram, riska kapitālu uzņēmumiem, uh, galvenokārt ilgtermiņā. Šeit mēs nerunājam par tādiem plāksteriem Eiropas ekonomikai, mēs runājam par inovatīvām kompānijām, kas veidotu nākotnes industriju. Uh, Un pēdējais runātāja panelis eh, sacīja par to, ka uh, tehnoloģija pārnes ir ļoti svarīga. Un reizēm pārmierīga, uh, pārmierīgs regulējums likumdošanā traucē šos procesus. Un es savā uzņēmumā par zaļo izaugsmu ņemšu vērā mm, šīs dienas diskusijas par MVU. Uh, un uh, cerams, ka mēs varēsim uh, gala rezultātā mm, izstrādāt uh, ļoti spēcīgu ziņojumu, kas palīdzēs MBU. Liels paldies visiem! Paldies mūsu ekspertiem! Un tiekamies atkal pulksten trijos!